Chers collègues, je pense qu'on peut commencer déjà avec. Jā, cienījamie kolēģi, mēs sāksim balsošanu. Les points suivants concernant les votes de neuf accords relatifs. Domāju, ka mēs varam turpināt darbu. Karības salas, eh, Klusas okeāns, Arābu Emirāti, ņemot vērā 107. pāntu, 119. pāntu līgumā Gabriels kundze septembrī ir uh, izstrādājis izniekus ziņojumu. Tur nav neviens grozījums, un tagad vēlos dot vārdu Gabriels kundzei, vai um, viņa vēlēsies izteikties. Jā, paldies priekšādātāji. Vēlētos pateikt uh, sirsnieku paldies visiem uh, ēnu referentiem par eh, ļoti labo sadarbību. Vēlos teikt arī paldies par eh, bagātīgo viedokļu apmaiņu. Vēlētos norādīt, ka šis instruments ir ļoti simboliski un politiski risina arī vīzi jautājumu. Gribētu pateikt, ka arī mums kā parlamentāriešiem ir svarīgi regulāri no Eiropas komisijas saņemt eh, informāciju par to, kā virzās uz priekšu sarunas, un gribētu arī norādīt uz to, kāda ir prakse, kā nolikums stāties spēkā pirms parlaments par to vēl nobalsojis. Un eh, nākamais noliekumus to arī atbilstoši vajadzētu ņemt vērā. Vēlreiz sirsnieks paldies! par eh, labo un izcilo sadarbību šeit parlamentā. Jā, paldies. Tagad mēs elektroniski balsosim. Vai esat visi gatavi? Vai jums visiem ir balsošanas kārtības? Vēl divas sekundes jums laiks. Nous allons voter chaque accord. Mēs par katru atsevišķo noliekumu balsosim atsevišķi. Alors. Labi. Pirmais ir balsojums, sākam balsot par Dominiku. Beidzam balsot. Ļoti klauni. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk noliekums Grenāda, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Euh, Treškārt. Santa Lučija, sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais. Sanktvincenta un Grenadienas salas. Sākam balsot. Ļuvotiklu. Beidzam balsot. Pieņemts. Trinidad un Tobago. Sākam balsot. Ļuvotiklu. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais samo. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Timo Lesti, sākam balsot. Beidzam balsot par Austrum Timoru. Tas arī ir pieņemts. Vanuatu republika sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts. Un pēdējais nolīgums - apvienotie Arābu Emirāti. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts. Felicitations, Madame Gabriel. Et Apsveic oh, Gabriels kundzi. Gribētu atgādināt, ka 2015. gada decembrī notiks e, balsojums plenārsēdē. Tālāk nākamais punkts. Tālāk balsojums par nevainīgumu prezumciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Situācija Ungārijā. Sākam balsot. jautājums, uz kuru jāatbild mutiski. Beidzam balsot. Arī pieņemts. Labi. Tad balsošanu esam pabeiguši. Le... Avant de continuer avec l'ordre Mēs varam sākt ar eh, darba kārtības tālākiem punktiem, bet pirms tam kolēģi, mēs varam turpināt ar uh, darba kārtības punktiem. Nākamais punkts ir uh, strateģiskā sadarbība cīņā pret smagiem noziegumiem terorismu. Excusez-moi, mais il faut qu'on continue avec. Atvainojiet, lūdzu, bet uh, mums tagad ir jāvirzās uz priekšu darbu kārtībā, lūdzu. Uh, ievērot mieru un klusumu. Nākamais punkts. Strateģiskā sadarbība cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu tur un ir par uh, noliekumu starp apvienotajiem Arābu Emirātiem un Eiropolu. Uh, tout d'abord, la présidence du Conseil présentera brièvement le projet. Padomis, prezidentūra pēc kāda brītiņa prezentēs uh, lēmumu projektu runa par secinājumiem Eiropolam nākoties šo strateģisko nolīgumu starp uh, Aveniem Arābu Emirātiem un Eiropolu, lai cienītos pret smagiem noziegumiem un terorismu. Borlīkungs, jūs esat šeit klāt, tagad jums vārds, lūdzu. Eh, Jā, jūs pareizi jautājumu izklāstījāt. Šis uh, eh, noliekums, pa ko ir runa, tas ir tīri strateģisks noliekums, un uh, atšķirībā no operatīviem noliekumiem šeit nav tāda personīga pieeja ir šeit runa par sadarbību starp Apvienotiem Arābu Emirātiem un uh, Eiropas Savienību, lai cīnītos pret uh, smagiem noziegumiem terorismu. Strateģiskais nolīgums starp Arābu Emirātiem un Eiropolu, tur runa ir tikai par strateģisku informācijas apmaiņu. Tas nozīmē, ka tur nebūs eh, apmaiņa ar personu datiem. Būs uh, apmaiņa ar ekspertu zināšanām, ar vispārīgām pieejām, izmeklēšanas metodēm. Uh, raugoties uz eh, noziedzības prevenciju un atbilstošiem izglītības pas apmācības pasākumiem un arī krimināla vajāšanas jomā. Ir dažādas darbības, kas varētu izraisīt noziedzību, un uh, tur būs pastiprināta interese sadarboties ar uh, eh, Arabu Emirātiem. PVN, krāpniecība, cigarešu kontrabanda, autortiesību pārkāpumi, tie tādas spilgt piemēri. Fakts, ka Eiropas eh, Savienība kopš 2011. gada jau abu dabi darbojas, jau tieši to parāda. Sadarbība ar šo valsti ir svarīga. Tā ir svarīga tirniecības partnere, tas ir svarīgi ar Eiropas komisijai, ņemt vērā arī drošības uh, politiskos aspektus un uzlabot sadarbību. Tā kā nav šeit iesaistīti personu dati un uh, noliegums ir īpaši radīs arī labāku sadarbību ekonomikas jomās, eh, tādēļ šis noliegums ir īpaši nozīme. Monsieur Bordet, est-ce que le représentant de l'Europol souhaite prendre... Bordet kungs, eh, varbūt, ka no Europol vēlas izteikties pārstāvis. Neman kungs, no Eman kungs, tev jums vārds. Thank you, Madam Chair. Um... Paldies, priekšsēdētāji vēlreiz vēlējos pasvītrot tikko dzirdēto. Šī ir vienošanās par datu apmaiņu, kas nav personu dati. Ja šī vienošanās tik noslēgta, tad mēs varēsim uzlabot uh, analītisko eh, datu uh, kopainu uh, pretterorisma jomā arī uh, eh, naudas atmaskāšanu un eh, kopienas iekšienē veiktīvo krāpšanu. Tātad mēs Eiropolā mm, veidojam šo te kopainu, un ja uh, mums nebūs šo datu no Arābu Emirāt, Emirātiem, tad uh, mums te nebūs pieejami šīs kopainas, izlūgdāt kopainas veidošanai. Un tad mums vajadzēs atkal uzsākt sarunas, uh, un uh, būs jāgaida līdz jaunais tiesiskais pamats kļūs piemērojams attiecībā uz Eiropolu, tā kā, lūk, visiem šiem, visu šo minēto iemeslu dēļ mums ir šis līgums ļoti svarīgs, un es jau sacīju, ka mēs šeit neapmainīsimies ar personu datiem, un uh, līguma nenoslēgšana var mums maksāt divu vai trīs gadu um, tā tad aizkavēšanos, tā kā lūdzu to ņemt vērā debatēs. Tagad eh, došu vārdu Musolīnī kundzei, kas ir mūsu referente. Ņemot vērā atkal dzirdēto no padomas locekļiem un no Eiropola, es domāju, ka mums vajadzētu uzsvērt to, cik svarīgs ir šis nolīgums. Un es gribēju atkārtot, ka šī ir strateģiska vienošanās, un ka nav plānota personas datu apmaiņa. Uz šobrīd apvienotie Arābu Emirāti mm, ir tāda valsts, kas kļūst par finanšu noziegumu, noziedzīgu finanšu darījumu centru. un jau pirms daudziem gadiem tika noslēgts līgums ar Persijas līča valstīm, bet, valstīm, bet tas aprobežos ar tehnisko partnerību. Bet šeit mēs runājam par cīņu pret smagiem noziegumiem un terorismu. Un tātad, kas ir šī sadarbība? E, nu, tā ir pirmkārt informācijas apmaiņa par noziedzības novēršanas metodēm, līdzdalība apmācībās, e, stratēģiskā analīze un īpašās zināšanas, ko e, dod šāda analīze. Un mēs ļoti labi saprotam, ka Eiropola regula pašlaik tiek pārskatīta Tā kā mēs jau dzirdējām no Eiropola pārstāvja, tad mums ir jāatcerās, cik ļoti nozīmīgs eh, šis ir mums tik eh, tādā, nu, nevien nozīmīgā laikā. Paldies, Kīrkop kungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, tikai vēlējos izteikt dažus atbalsta vārdus. Vispirms es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs atzītu, uh, Eh, to, kāda attīstība šobrīd notiek pasaulē un eh, kā apdraudējums, eh, protams, ir liels, un apvienotie Arābu Emirāti un cilvēku kustība eh, piedod īpaši nozīmību eh, šim reģionam, un ir ārkārtīgi nepieciešams mums nodibināt visaugstākā līmeņa sadarbību terorismu, terorismu un, un eh, noziedzības apkarošanas jomā ar apvienotajiem Arābu Emirātiem. Un es vēlējos uzsvērt arī vēl vienu faktu. Dānija apvienotā karaliste un īrija piedalīsies šī lēmuma pieņemšanās. Mēs šeit eh, nestāvam ārpus neviena protokola, esam iesaistījušies šajā procesā un ņemot vērā eh, visu šo te specializēto uh, zināšanu apjomu, kāds ir pieejams Eiropolam, kļūst pieejams arī apvienotiem Arābu Emirātiem, tas ir ļoti labi, jo, lūk, šie te augstie izlūk informācijas standarti var tikt attīstīti tālāk un var tikt izmantot kopēju labumu vārdā. Nu, e, es neesmu vien apmierināts ar šo nolīgumu, bet e, tas gal, galā dod lielisku iespēju atrisināt dažādas bažas un apdraudējumus, kādus mēs esam izjutuši tuvāk pēdējo gadu laikā, un tās būs tāds labs žests no Eiropas Savienības puses. Paldies, Kaufmans kundze! Jā, paldies priekšsēdētāji. Neviens jau neapstrīda to, kā apvienot Arābu Arīmē mums ir svarīgs partneris, eh, tas viss ļoti plaši izskaidrots. Noteikti tas ir arī svarīgi ar šo valsti sadarboties, eh, cīnoties pret eh, smagu noziedzību vai terorismu. Bet tomēr es gribētu uzdot jautājumu, kas ir tas ļoti principiāls un eh, kas arī vēlāk noliegumu par operatīvo un strateģisko sadarbību, piemēram, ar Bosniju un Hercegovinu. Uz to tas arī attieksies. Kā mēs visi zinām, mēs pašlaik esam trialogu sarunās par jaunu Eiropolu regulu. Un uh, tā laikā, kamēr mēs praktiski no procedūra viedokļa raugoties, mums vēl uzklausīšanas tiesības, tad nākotnē, un par to tieši ir runa, ka parlamentam mums būs tikai apstiprinās piekrišanas tiesības, jo mēs runājam par starptautiskiem noliekumiem, kas tiek noslēgts ar trešajām valstīm. Un, godīgi sakot, es nevaru saprast, kāpēc vienā situācijā uh, kur drīz eh, beigsies eh, trialogu sarunas par jauno Eiropāla regulu, kādēļ tagad tiek eh, spiests, ka vecā procedūra, kas vēl ir spēkā Eiropāla regulā, ir jānoslēdz šie nolīgumi. Man jāsaka, ka no mūsu viedokļa raugoties, no mūsu politiskās grupas, arī no laika punkta raugoties, tas ir visu ļoti neveiksmīgi. Un man, diemžēl, ir arī jāsaka, mēs nogaidīsim, kamēr jaunā Eiropola regula stāsies spēkā, un es domāju, ka mums šeit vajadzētu arī nodrošināt Eiropas parlamenta tiesības. Tas nav nekādā veidā saistīts ar to, ka sadarbība šajā jomā ar Arābu Emirātiem tiešām ir svarīgs, neviens to neapšauba, un arī sadarbība, piemēram, ar Bosniju Hercegovinu, kaut arī tas ir cits gadījums, un tur ir cits nolīkums, bet tomēr Šeit runa ir par principiālu jautājumu. Un es domāju, ka mēs, kā komiteja, mums vajadzētu padomāt par to, mums vajadzētu padomāt, kā rīkoties šo abu nolīgumu jautājumā. Lielas paldies, Kaufmanis kundzei. Vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Nevienu neredzu. Došu vārdu Musolīnī kundzei atbildē. Jā, paldies. Kā jau teicu, mēs visi apzināmies kas notiek trialogos, tiek grozīta regula, bet uzklausot Eiropo pārstāvi, gribu teikt, ka mēs arī zinām, ka šāds noliekums tiek slēgts arī Brazīlija, tā nav Bosnija, Hercegovina. kur ir runa par pietuvināšanos Eiropas Savienībai. Mums ir skaidri jāapzinās, ka šī vienošanās tiešām ir ar strateģisku nozīmi. Protams, ka es pārbaudu ļoti uzmanīgi un uh, pastāv, protams, arī vēl virzīties uz priekšu. Jā, paldies, Musolīnie kundzē, gribētu atgādināt, ka termiņš grozījuma iesniegšanā ir 19. novembris 12. pusdienlēkā. Grozījumiem ir obligāti jāiesniedz angļu valodā. Nākamais punkts - operatīvā un strateģiskā sadarbības starp Bosniju, Hercegovinu un Eiropolu. Būs tāda pati procedūra, padomes prezidentūra prezentēs padomes e, secinājumus par šo strateģisko sadarbību starp šo nolīkumu. Bodē kungs jums atkal vārds. Jā, paldies priekšsēdētāji. Mēs šeit runājām par operatīvu noliekumu ar Bosniju un Hercegovinu. Tas ir savādāk nekā strateģiskais noliekums. Tas drubus runa par eh, personas datu apmaiņu arī. Kas attiecas uz operatīviem noliekumiem trešajām valstīm, ir divas lietas, kas ir jāatceras. Tīri operatīvi tas nozīmē, ka tur ir skaidri saskatām nepieciešamība apmainīties ar personu datiem. Tas nozīmē, ka tur būs spēkā arī datu aizsardzības procedūrā arī likumi, kas ir valstīs. Tur jāņem vērā arī šīs dimensijas. Padomē nav nekā tāda prioritāra noteikuma. Tas nozīmē, ka operatīvas noliekums tiek slēgts tikai tad, ja ir izpildīts priekšnoteikums. Tas nozīmē, ka ir operatīvā nepieciešamība no vienas puses, un otrkārt ir standarti, kas uh, tiek uh, īstenoti attiecībos personu datiem. Uh, uz šo nepieciešamību padome liek uzsvaru. Tas ir īpaši operatīvās nepieciešamības gadījumā. Valsti šajā reģionā ir uh, ļoti svarīgas, lai cīnītos pret uh, noziedzīgiem nodarījumiem, kas attiecas uz uh, tādiem faktoriem, kas izraisa noziegumus. Ir dažādas parādības. Tas attiec gan uz Eiropas Savienību, gan arī Rietumbalkānu teritorijām un valstīm, kas tur atrodas. Tas nozīmē, ka šajās, šīs valsts var būt arī tranzīta zonas. Operatīva nolīguma ar Maķedoniju 2012. gadā, tad bija vēl divi nolīgumi 2011. un 2012. gadā un 2015. gadā. Ja tagad noslēgumā būs arī noliekums ar Bosniju un Hercegovinu, vienīgā valsts, kur vēl nav šāda noliekuma, tad mēs būsim aizpildījuši šo geogrāfisko tukšumu. Bosnija un Hercegovina ir īpaši iesaistīta, tur ir šaujamieroči, tirzniecība, cilvēku kontrabanda un tam līdzīgi. Šeit ir runa par Eiropas Savienības svarīgas prioritātes cīnoties pret organizēto noziedzību. Pie tā visā vēl var piebilst, ka Bosnija un Hercegovina ir tranzīta maršruts kurā pašlaik ir arī migrācijas plūsmas. Un tieši viss, kas tika teikts par noziedzību, kas ir saistīts ar bēgļu plūsmu, piemēram, kontrabandas darbību un tam līdzīga, tas ir jāapkaro. Turklāt vēl ir uh, jāsaka, ka Bosnija un Hercegovina ir uh, viens no galvenajiem piegādātajiem teroristiem no šī reģiona runāja par to, ka šī valsts vēlas iestāties Eiropas Savienībā un ir jāsagatavo viņa iestāšanās Eiropolā. Tādas tik darīts arī Horvātijas un Slovenijas gadījumā, tas vainakojas nu ar labiem panākumiem. Par datu aizsardzības jautājumu, kā es pirms tam jau teicu, operatīvā noliekuma noslēgšana ar Bosniju un Hercegovinu ir uh, atkarīga no kopīgu kontrolas iestāžu sadarbības ar Eiropolu. Tas ir detalizēts ziņojums 44 slapuses, tas tika 2011. gada maijā izstrādāts. Tur ļoti daudz detaļas, kas attiecas uz datu aizsardzības prasībām un standartiem Bosnijā un Hercegovinā, tīpaši policijas darbībā. Tur ir runa par starppolicijas sadarbību. Ir apzināta situācija. Oktobrī notika uzraudzība, uzraudzības eh, iestāde izdarīja secinājumus un eh, visi apspriedās, nerakoties uz dažiem sīkiem tehniskiem jautājumiem, neviens neizvirzīja iebildes sarunu uzsākšanu ar Bosniju un Hercegovinu. Tas ir vēlreiz ticis apstiprināts eh, padomu secinājumos. Tas nozīmē, ka šeit ir tāds no padomas puses tāds dubults pozitīvs apstiprinājums, uh, nolikumam Bosnija Hercegovina, un tas eh, to ir apstiprinājusi padomam, kurā 28 dalība valstis, un ja būs piekrišana arī, ja kaut kas iebilstams neros parlamenta puses, tad mēs labprāt uzzināt. Noslēgumā šis noliekums ir absolūti prioritārs operatīvā līmenī, jo tur ir ļoti liela pieminotā vērtība, ko varam sagaidīt no partnera, kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā Tātad šāds pozitīvs vēstījums, raugoties uz datu aizsardzību, uz standartiem Bosnijā un Hercegovinā. Tam visam ir ļoti liela pozitīva ietekme padomē. Paldies, tālāk došu Eiropola pārstāvim Noiman kungam vārdu. Thank you, madam. Paldies, priekšsēdētāji. Vēl daži papildu aspekti par šo vienošanos. Kā jau teica kungs šīs jomas, kurās mēs sagaidām, ka ir nepieciešama lielāka sadarbība ar Bosniju Hercegovinu, kur ir nepieciešama lielāka informācijas apmaiņa. E, tā ir nelikumīga migrācija, pretterorisms un narkotiku tirzniecība. Šeit Bosnija, Hercegovina ir tranzīta valsts, kā arī izcelsmes valsts. Jūs arī dzirdējāt e, to, ka šī nolīguma eh, secina, eh, nolīguma parakstīšanai eh, pirms tam tika veikta ļoti rūpīga analīze, to veic ne tikai Eiropols, bet, jā, mēs arī ļoti cītīgi strādājām, mēs apmeklējām ar attiecīgo valsti, bet mēs arī ieklausījāmies gan datu, gan kopējās uzraudzības iestādēs, eh, kas strādā Eiropolā. Un visā šajās iestādēs ir 28 valstu pārstāvji, un visi šie pārstāvji ir ļoti skaidri pateikuši, ka pamatoties uz mūsu ziņojumu eh, datu aizsardzības jomā eh, ir situācija tāda, ka mēs varam sākt arī šo te mm, sārunu procesu un, kā attiecīgi teksts, šis te arī atbilst datu aizsardzības standartiem. Bosnija Hercegovina ir kandidāta valsts un mēs eh, arī šeit ar zināmu pieredzi, un kas attiec uz Horvātiju, tad mums ir arī tāda sadarbības pieredze ar eh, kandidātu valsti. Un, ja notiek sadarbība šajā fāzē, tad tas arī stimulē valsti veikt visus noteiktos mm, pasākumus, lai, eh, lai valsts arī pieņemtu visas likumdošanas daļas, kas ir saistīts ar Eiropolu. Un Tātad mēs uzskatām, ka šāda sadarbība ar Eiropolu ir ļoti svarīga. Un apkopojot, es gribētu teikt, ka uh, jūs arī, cerams, esat uh, ņem, ņemat vērā šo situāciju, ka datu aizsardzības vadlīnijas ļoti stingri ievēro arī Eiropols, un tāpēc mūsuprāt šāda veida nolīgums ir ārkārtīgi svarīgs, tas ir iztrūkstošais ķēdes posms, kā Rietumu Balkānu reģionu. Uh, un arī no iestājas perspektīvas, uzņemšanas perspektīvas mēs arī varam atbalstīt Bosniju Hercegovinu. Paldies, Noiman kungs, tagad Fontenai kungs, kas ir mūsu referentošu viņam vārdu. Il Consiglio ed Europol perché eh, la questione. Paldies priekšsēdētāj, liels paldies padomē un Europolam par um, šī jautājuma pacelšanu, par personas datu aizsardzību. Šis jautājums mums ir ārkārtīgi tūps. Un mums ir bijušas rezolūcijas, kas ir veltīts šai tēmai. Un es ļoti ceru, ka mums būs iespēja arī atsevišķā formā par to runāt, lai mēs varētu precizēt šo pētījumu kontekstu, kas ir faktiski izdarīts. Mēs arī saprotam un pilnībā apzināmies, eh, kāds ir šis eh, nolīguma konteksts. Mēs arī apzināmies, eh, kāds ir grūtības šajās valstīs, šajā valstī. Saprotam, cik svarīgi strateģiski to visu ir atrisināt. Ļoti svarīgi ir noslēgt šo nolīgumu. Tomēr šis jautājums joprojām ir, joprojām ir aktuāls, bet to runā arī kolēģis no sociālistu grupas, ir zināmas grūtības. Mēs zinām, ka notiek trialogs. Un šis eh, trialogs notiek. Tomēr mums noteikti laika grafiki kas ir jāievēro. Mums ir jāapstiprina šis uh, nolīgums tagad, un mums ir zināms bažas par šo te dokumentu. Paldies! Un tagad došu vārdu ēnu referentam. Paldies, priekšsēdētāji! Man jāsaka kolēģiem, ka es arī biju referents un strādoju ar padomes sēķinājumiem eh, devu parlamenta nostāju šajā ziņā un arī sadarbojos Eiropola regulas izstrādes procesā. Mums ir bijušas diskusijas ar kolēģiem no politiskām grupām un mēs esam eh, panākuši ļoti būtisku progresu saistībā ar Eiropola regulu. Um, mēs runājam par jauno likumdošanas bāzi. Ir divi trilogi, kas ir paredzēti. Viens no tiem ir nākamajā nedēļa. Es iepriekš neizteicos, uh, um, tad, kad mēs runājam par vienošanos vai līgumu ar apvienotiem Arābu Emirātiem. tur mēs akcentējām strateģisko sadarbību. Un es piekrītu šādai pieejai. Esmu pārliecināts, um, ka šie līgumi ir ļoti laba lieta. Arī labs ir šis līguma priekšlikums sadarbībā ar Bosniju Hercegovinu um, un Eiropalam ir strateģiska vienošanās ar uh, Bosniju, ar Krieviju, ar Turciju un Ukrainu un ir operatīvās sadarbības līgumi ar Albāniju, Austrāliju, Kanādu, Kolumbiju, Maķedoniju, Islandi, Šveici, Liktenšteinu, ASV un citām valstīm. Un uh, šeit es gribēju īpaši izcelt operatīvās sadarbības līgumu. Šeit ir jāsaņem arī uzraudzības iestādes viedoklis. Bet, kā jau mēs dzirdējām, šis jautājums nav tik ļoti viennozīmīgs. Un pat nav svarīgi varbūt tas, bet uh, ir jāseko padomes secinājumu dokumentam. Eiropola regula arī ir mūsu pamatdokuments, un Eiropas parlaments var sniegt tikai savu atzinu, bet ko es gribu kā referents teikt? Un šeit es nekādā gadījumā negribētu ietekmēt arī konsensa līmeni kas ir panākts ar citām politiskajām grupām. Es eh, gribēju pateikt, ka viss, kas ir saistīts ar personu statiem, tas viss tomēr būtu jālemj kopīgiem spēkiem, koplēmuma procedūrā, jāiesaista padome un parlaments. Bet ja mēs sekosim esošajām tendencēm, tad mēs izslēgsim parlamentu no lemšanas Un tad uh, parlamenta viedoklis būs tikai tāds kā atzinums. Atzinums attiecībā uz 934. līgumu par datu aizsardzības standartiem. Uh, es ņēmu to par pamatu, un tas ir datu apmaiņas bāze Šeit mēs saņemam arī pozitīvu lēmumu no uzraudzības iestādes, bet runājot par regulu, te ir plašāks konteksts, plašāks nekā tas, ko apstiprina iepriekš minētā uzraudzības iestāde. Mēs gribam teikt pēdējo vārdu un paust savu ļoti precīzo viedokli par datu aizsardzību. Mēs gribam būt ar lielāku pilnvarojumu šai ziņā. 30. maijā uzraudzības padoma apstiprināja šo konsultēšanās procedūru un ar Eiropas parlamentu ir jākonsultējas. Tagad eh, padome Eiroporu klātbūtnē arī piedalās konsultāciju procesā. 9. novembris ir arī grozījuma iesniegšanas datums. Es piekrītu Fontānas kungam. Tas viss ir saprātīgi Bet uh, attiecībā uz Eiropu regulu es varu teikt, ka mm, droši vien mēs panāksim politisko vienošanos vai nu decembrī vai janvārī. Ko es gribētu teikt, runājot par šo operatīvā sadarbības līgumu? Tad mums ir jāgaida līdz brīdim, kad Eiropas regula tiek pieņemta. Un pirms gada Es biju ēdreferents līdzīgā ziņojumā. Tas, tas bija Brazīlijas, Meksikas un Grūzijas ziņojums, apvienotie Arābu Emirāti arī. Un jūs zināt, kāds bija balsojuma rezultāts. Un 42 balsis bija pret, nulle atbalstīja, neviens neatbalstīja. Ņemot vērā visu to, kā arī to, ka parlamenta loma ir jāstiprina. Ir nepieciešams mums vairāk regulēt eh, mūsu viedoklis jāuzklausa. Demērs kungs, paldies. Bet pirms mēs turpināsim ar citiem kolēģiem, es gribētu arī Zviedrijas apmeklētāju grupu apsveikt. Eh, šo grupu ir uzaicinājis mūsu kolēģi Karaca Bildkundze un šodien e, šī grupa vēro, kā mēs šeit Libe komitejā strādājam. Es sveicu jūs ļoti sirsnīgi mūsu komitejā. Et maintenant, on va continuer notre travail. Madame Kaufmann, vous voulez la parole? Turpināsim. Kaufmanns kundze, vai jūs gribat kaut ko teikt par šo tēmu, vai nē? Loristīn. Pavisam īsi. Es domāju, ka mēs šeit kā parlaments mums vajadzētu krietni padomāt kāda būs mūsu attieksme pret abiem ieteiktajiem noliekumiem, jo tie ir ļoti atšķirīgi. Kā Estimērs kundze tikko kā teica, kad Eiropola sarunas eh, uz paredzamu laiku, paredzamā laikā patiešām varēs tikt pabeigtas, tad mums būs cits juridiskais pamats, un es domāju, ka mums kā parlamentam vajadzētu pieņemt lēmumus pamatoties uz šo juridisko pamatu, jo tad tie ir starptautiski līgumi. Un tad saskaņā ar Lisabonas tiesiem mums ir koplēmuma tiesības, un es domāju, ka mums nevajadzētu šīs tiesības vienkārši tā ņemt un atdot, neizmantot. Neatkarīgi no tā, kā jau es teicu, abi nolīgumi, par kuriem mēs runājām, ir tomēr ar atšķirīgu būtību. Kaufmann, Madame Loristīna. Paldies, Kaufmanns kundze, tagad Loristīna kundze. Much, uh, Lielas paldies, priekšsēdētāji. Kā referente datu aizsardzības direktīvai, es gribētu jums teikt, ka trilogi par šo direktīvu notiek ļoti ātrā tempā. Un mēs ļoti ceram, ka mums būs viss dokuments gatavs. Un, uh, un tas tiks iedzīgs tikpat lielā tempā kā Eiropola trialogs, un tad mums būs tiešām ļoti tādi spēcīgi pamati, lai mēs varētu izvērtēt datu aizsardzības nosacījumus un arī mūsu standarts. Šajā kontekstā ir pilnīgi skaidrs, ka katrā valstī, kas eh, uzsāk šādu veidu sadarbību, ir jānodrošina vienādas situācijas. Vai nu šeit ir runa par kādu sadarbības jomu, kas ir konkrēti, vai arī sadarbības ar valstīm kopumā. Un es biju nedaudz nobežījusies uzklausot uh, visas šīs, šīs atrunas par Bosniju, Hercegovinu, šīs pārbaudas, kas nu, pētīšanas, bet um, ir svarīgi arī saprast to, ko teica kolēģi, ka mums ir jāskatās arī detalizētāk šie rezultāti, mums ir jāsaprot, kas tad ir šie standarti. Uh, Un mums ir jābūt pārliecinātiem šai ziņā. Ņemot vērā, ka situācija Rietumu Balkanos ļoti sarežģīta un Bosnijas Hercegovinas loma ir ļoti svarīga, arī tas ir jāņem vērā un jāskatās uz vajadzībām, uz kontekstu. Varbūt mēs varētu pieņemt šo rezolūciju varbūt nedaudz ātrāk, un tad mums būs arī lielāka pārliecība. Un tagad mums nav šīs pārliecības. Mēs uzklausām, bet mēs neesam vēl redzējuši. Parlamentam ir nepieciešama šī konfidence. Un varbūt ir pārāk īs šis periods grozījumiem. Varbūt mums ir nepieciešams izskatīt kāds papildu dokuments. Un tad jāpieņem lēmums par to, vai pieņemt vai nepieņemt šo operatīvo līgumu. Paldies! Fontāns kungs, vai jūs gribat kaut ko teikt tagad? <coughs> Es piekrītu kolēģiem. Es domāju, ka mums tiešām jāpadomā ļoti stingri par šo līgumu. Ne tikai tāpēc, ka tas ir tāds līgums, bet ir ļoti svarīgi, lai šāds līgums ar Bosniju būtu. Bet sarunas par šo regulu arī notiek Un uh, parlamentam prioritātes ir uh, arī jāformulē, jāpaturprātā. Paldies! Dokuments ir arī uh, visas komitejas locekļiem izdalīts. Tas ir dokuments, par ko jūs runājat, godamie kolēģi. Un es gribētu jums atgādināt, ka ka 19. novembris ir termiņš grozījumiem, līdz 12. šie grozījumi ir jāiesniedz, un tālāk mēs pāriem pie nākamā punkta, tas ir 22. punkts piekļuve publiskiem dokumentiem. Tātad tas ir reglamenta punkts 116, publiska piekļuve 2014-15 gadam. Tas ir jautājums, kas ir attiec, attiecināms uz caurskatāmību, attiecībā jo īpaši uz tiem dokumentiem, kas ir uh, saistīti ar um, fundamentālo tiesību īstenošanu saskaņā ar Eiropas hartu un um, saskaņā ar ziņojumiem ir paredzēti uh, regulāras uh, pār, pārskata darbības uh, saskaņā ar reglamentu un arī mēs eh, tagad runāt par publisko piekļuvi 14-15 gadam un dokumentiem. Un es gribētu dot eh, vārdu mūsu referentē Ferēras kundzei, lai viņa prezentētu savu ziņojumu projektu. Lūdzu, Ferēras kundze. Tante izporci e komunikatīvi. Jā, paldies priekšsēdētāji. Neraugoties uz centieniem visu noskaidrot, eh, neraugoties uz eh, iestāžu darbu, Eiropas Savienība tomēr ir ļoti attālināta no pilsoņiem. Un eh, vienmēr iedzīvotāji netiek iesaistīti. Mums tikko bija Tirkijas nedēļa, ko daudz no mums izmantoja, lai strādātu mājās un runātu ar pilsoņiem. Ļoti bieži varam konstatēt, ka daudziem pilsoņiem ir grūti piekļūt informācijai. Žurnālistiem ir grūti orientēties informācijā un tad to paskaidrot uh, pilsoņiem. Daudzi pilsoņi ir ierobežoti iespējās uh, pilnībā izmantot savas tiesības un vispār uzzināt par savām tiesībām, kas izriet no Eiropas likumiem, par to, kas ir ierakstīts līgumos un atbilstošajās regulās. 15. pantā un 24. pantā harta arī tas ir rakstīts, un līgumā 11. pantā par Eiropas Savienības darbību tur ir uh, iekļauts pamatprincips par uh, līdzdarīgo demokrātiju. Institūcijiem vajadzēs sniegt pilsoņiem iespēju paust publiski savu viedokli, uh, par Eiropas Savienības darbības jomām, un institūcijām vajadzētu beidzot atklāt dialogu ar pilsoņu organizācijām un pašiem pilsoņiem. Tas ir 11. pantā arī paredzēts uh, Eiropas līkumā. Pilsoņiem vajadzētu sniegt iespēju saprast, kāda loma ir uh, ievēlētiem pārstāvjiem. Pilsoņiem galvā ir jāspriež par to, kāds ir pareizais darbības veids. Bieži vien mēs dzirdam, ka Eiropas Savienība ir birokrātu kopums, tehnokrāti, to bieži vien nemaz nepazīst un nevērtē augstās darbu un arī to darbu, ko veic pārstāvju Eiropas institūcijās. Nav sārskatāmība, pilsēņiem nav iespēja saņemt pietiekam informāciju, uh, Demokrātija, kas veido pamatu Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanā, ir svarīgs princips tādēļ jāveido un jāatgūst eh, pilsoņa uzticība institūciju darbam. Tādēļ esmu norādījusi, cik svarīgi ir saglabāt caurskatāmību un eh, sniegt pilsoņiem piekļuvi dokumentiem. Faktiski tam vajadzēja būt tādam kā standartam. Izņēmumiem jābūt ļoti ierobežotiem kā 1040. lēmumā, nolēmumā no Eiropas kopienas tiesas. Bet piekļuva dokumentiem vienmēr nav tik vienkārša, kā tam vajadzētu būt. Tādēļ, ka nav pietiekami izvērsta institūcija politika, kas būtu vērsta uz pilsoņiem un realizēta caurskatāmību un tiešo demokrātiju. Esmu vērsusies arī pret noteiktu praksi, kur trūkst caurskatāmība, ir pretruna, netiek ievērosimā cilvēku tiesības uh, saņem pietiekam informāciju, piemēram, par padomas sanāksmēm. Tās nav atklātas, tam tā vajadzētu būt. Tas notiek ar slēgtām durvīm būtībā, un neviens dokuments, nekādas informācijas netiek publiskotas ne pirms, ne pēc sanāksmēm. Tālāk par trialogiem, sarunām starp trim institūcijām Eiropas līmenī. Tās arī notiek ar slēgtām durvīm, tās netiek pārraidītas, nav pieejamas. Un pēc trešā lasījuma vajadzētu būt eh, fāzē, kad tas viss tiek dodots atklātībā. Tā vajadzētu būt tādai praksē, likumdošanā. Un tā kā tas viss nav atvērts, tad bieži vien lobbyis iejaucas un saņem piekļuvi noteiktām jomām. Tālāk par lobiju priekšlikumā, manā ziņojumā, ir teikts, ka ir jābūt obligātam institūciju reģistram tiem, kas pārstāv atsevišķas organizācijas institūcijās. Eiropas komisija arī jau ir izteikusies, arī parlaments un padome. Tiem vajadzētu publiskot uh, informāciju par kontaktiem ar lobbyiem starptautiskie noliekumiem arī ir saistošs raksturs, un to, tam vajadzētu nodrošināt, ka būtu lielāka pārskatāmība sarunās eh, visā procesa laikā, sākot ar sarunu mandātu, ko piešķir komisija, tālāk eh, arī par pārvaldes eh, procesu, par līguma pārkāpšanas procesiem. Dokumenti ir jāpublisko, sabiedrībai jābūt piekļuvē šiem dokumentiem, lai pilsoņi zina, ko ir nepareizi izdarījuši valdības, kādus dokumentus prasa komisija un kāda, pie, kāda pieeja ir struktūra fondiem. Sarunās starp komisiju un eh, valdībām par eh, operatīvajām dalībvalstu programmām. Vēlētos vēl atkārtot, es domāju, ka mums ir patiešām jānodrošina liela caurskatāmība, jānodrošina plaša piekļuve informācijai, lai pilsoņiem būtu arī iespēja pietuvināties Eiropas Savienībai, lai viņi labāk saprastu dinamiku, lai labāk saprastu pieeju un ir īpaši savas tiesības un pienākumus, kas izriet no Eiropas likumiem. Euh, Paldies, Eres kundzei, un tagad došu ēnu referentam Eh, vārdiem, bet ir tikai divi ēnu referenti ir šeit klāt zālē. Došu Karācei eh, bildē vārdu. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu, ka mums ir kopīgs izaicinājums saistīt mūsu darbu ar pilsoņiem, lai mēs būtu caurskatāmāki un skaidrāki, lai viņiem būtu skaidrs, kādā veidā mēs darbojamies, lai viņi skaidri saprot to, kādā veidā tiek tērēta nodokļu maksātāju nauda, mums ir jādara daudz vairāk, lai šo šķietni nosektu. Tajā pat laikā gribētu atzīmēt, ka ir ļoti daudz jautājumu, kur ir skaidrs, ka Eiropas institūcijām ir jādarbojas vairāk, jo īpaši padomē ir labāk jāstrādā bet es esmu ārkārtīgi lepna teikt, ka tieši parlaments ir, ir viscaurskatāmākais. Mēs esam viens no atklātākajiem, atvērtākajiem parlamentiem, mūs tiek straumēti straumēti ļoti daudz dažādu notikumu un grupu sanāksmes un semināru un tā tālāk. Un arī trialogi. Kas tas ir trialogs? Trialogs ir tāds veids, kā mēs vedam pārunas, lai pātrinātu sadarbības ar diviem likumdevējiem. Ar šo trialogu mēs, mēs varam to veicot, iztikt bez izlīdzināšanas procedūras Un šobrīd ļoti daudz kas atkarīgs no referenta, no tā, kas ir atbildīgs par šī jautājuma virzību. Un ir ļoti daudz ziņojumu, kas tiek nodot attiecīgai komitejai, tālāk ir ēnu referenti no dažādām politiskajām grupām, kas ir atbildīgi par lietu virzību. Un es nedomāju, ka pilsoņu priekšā. Uh, Uh, tas būtu liederīgi atklāt visas šīs detaļas. Mums ir nepieciešams arī kaut kāds konfidencialitātes klīmats, lai panāktu kaut kāds kompromisus sarunās, kas dažkārt ir ļoti progresīvs. Dažreiz tas varētu būt pat pretproduktīvi, jo pilsoņi arī grib, lai būtu rezultāts visiem procesiem, lai varētu ātri saņemt arī risinājumu likumformā. formā un mums ir jāstrādā ļoti atbildīgi. Ir nepieciešams arī domāt par personas aizsardzību, privātuma aizsardzību, par personas eh, integritāti. Un pat tādā valstī kā Zviedrija, kas ir ļoti tālā priekšgalā, strādājot ar sabiedrību, ka atklātība ir ārkārtīgi augstā līmenī, arī Zviedrijā ir informācija, kas ir slepena, tomēr uh, ir jādomā, kā demokrātiski pret to attiekties, tomēr ir jābūt iespējai arī lietot klasificētus dokumentus ar slepenības grifu. Ir uh, par starptautiskiem nolīgumiem jārunā, ļoti svarīgi ir izvērst publiskas debates, jāiesaista pilsoņi lai visi pilsoņi zina, kāds ir saruna mandāts, bet es nedomāju, ka ik viens solis būtu jāpublisko, jo te ir arī trešās puses, un ļoti svarīgi ir uzturēt arī uzticību no trešām pusēm šajā sarunā, bet es saprotu, ka, um, ka ir, ir svarīgi arī runāt par piekļuvi mums, kā parlamenta locekļiem, ir jābūt piekļuvē pilnīgi visiem dokumentiem šajā procesā, un rezultātā beigās gribēju pateikt, ļoti svarīgi, lai komisija padoma parlaments kopā runā, lai arī uzsāk šīs sarunas par regulas pārskatīšanu, regulu par piekļuvu dokumentiem, un tas ir skandalozi, ka šī regula ir bloķēta padomē jau tik gad, daudz gars. Tautas partija atbalsta gan atbildīgumu, daudz caurskatamību. Paldies, priekšstādātā. Paldies, Vilts kundze. Tagad Annehetei došu vārdu, kas ir vēl viena mm, ēnu referente. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos um, teikt paldies par uh, labo ziņojuma uzmetumu. Protams, ka piekļuvi dokumentiem ir reprezentatīvas demokrātijas daļa, lai pilsoņi varētu aktīvi vēlēt. Viņiem ir jāvar uh, ieskatīties uh, lēmumos, procesos un uh, tajā, ko mēs darām, mēs esam vēlēti pārstāvji un arī par to, kāda ir dalībvalstu loma. Esmu ziņotā referente par uh, notiekumu aktualizēšanu. Mums vajadzētu pārdomāt, ko mēs vēlamies, un uh, mums vajadzētu parūpēties par to, lai nākotnē grozījumi nepasliktinātu piekļuvi dokumentiem pilsoņiem. Tagad eh, padome ir eh, nobloķējusi šo procesu, jau tika arī pateikts, un mans iespējas ir tāds, ka daudzas valdības vēlas mēģināt eh, ierobežot atklātību. Daži atsevišķi punkti, tos palūkojas detalizētāk, daži punkti, piemēram, piektais punkts. Tur teikts, ka institūcijas nav pietiekami proaktīvas, lai nodrošinātu piekļuvi ir svarīgi, lai būtu kopīga stratēģija visām institūcijām, bet tekstā vajadzētu pieminēt arī, kā parlaments mēģina vienkārši padarīt piekļūstams dokumentus savā mājaslapā un izplatīt informāciju arī par sociālajiem medijiem. 13. un 14. punkts, manuprāt, tas ir drusku pārāk kritiski teikts par trialogu sarunām, jo trialoga reizēm ir vajadzīga praktiski iemeslu dēļ, bet svarīgi, lai mēs to visu veidot pēc iespējas ārskatāmāk. Paldies eh, par eh, šo projektu un priecājos ar labu sadarbību ar referentu un ar referentiem. Merci, madame. Paldies, Henskunde. <clears throat> Vai ir vēl kāds kolēģis, kas gribētu viņai kaut ko teikt? Tad es jums atgādināšu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 27. novembris 12. Un tagad, kolēģi, man ir jāpārtrauc mūsu sanāksme uz 30 minūtēm, jo mēs gaidām Reinaus kundzi un arī Lebreta kungu, kas ir referents par nākamo jautājumu, tāpēc tagad ir pārtraukums uz 30 minūtēm.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

Chers collègues, je pense qu'on doit commencer. Euh, kolēģi, mums ir jāsāk mūsu darbs. Nākamais punkts ir 23. punkts. Tas ir ļoti interesants punkts. Te ir paredzēts mums runāt par spriedumu lietā C362. Maksimiliāns eh, Šerms pret datu aizsardzības komisāru. Mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar Florencu Rainau, kas darbojas arī 29. panta darba grupā. Mēs e, esam sagaidījuši. Mēs gaidījām Reinaus kundzi, bet e, šodien. Diemžēl Reinaus kundze nevarēja ierasties, jo viņa tika aizkavēta. Francijas e, datorsardzības iestādē viņai bija steidzīgi jautājumi jārisina, un uh, gribēju jums teikt, ka šodien mums ir Rainals kundze, kas eh, ir palīdz Valka Vierotēna kundzei. Un tā Reynolds kundze strādā eh, Nacionālā komiteja datu aizsardzības CNIL, un viņi gatavs pasāstīt par <clears throat> divdzējotās grupas viedokli Šremsa lietā. Un tālāk ka grupas locekļi mums informēs par grupas pozīciju sakrā šo lēmumu, un pēc tam mūsu referenti par šo dosie arī izteiksies, un tad būs divas minūtes dosim arī locekļiem. Tālāk došu vārdu Reināls kundzei. Merci beaucoup, euh, Madame la, la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dāmas un kungi. Vispirms gribēju teikt, ka Falkviera Tāns kundze nevarēja šeit ierasties eh, šodien uz šo sanāksmi, nevarēja uzstāties jūsu priekšā. Viņa noteikti gribēja šajā, uz, šajā uzklausīšanā piedalīties, bet ļoti diemžēl, ka viņa nevarēja ierasties, un tagad es esmu gatava pastāstīt eh, par to, kādu darbu mēs veicam 29. panta grupā. Uh, Šeit <clears throat> mēs mm, strādājām ar šo spriedumu šajā lietā pret datu aizsardzības komisāru. Un šeit lēmumā ir par datu aizsardzību. Mēs mm, uzskatām, ka šis lēmums bija šokējošs. Neraugoties uz visu padarīto, tas mm, tomēr tas mums nāca kā pārsteigums. Un vairākas reizes jau ir atkārtots, ka masu uzraudzība nav saistāma, nav sastāma ar Eiropas brīvību principiem, uh, un tas ir pretrunā ar demokrātijas pamatiem. Un neraugoties uz to, 40. gadā ir izdot arī divi tehniskie de, deklaratīvi paziņojumi. Tas bija decembrī. Un eh, kopš 2000 gadiem jau vairāk kārtīgi mēs esam izteikušies par šo jautājuma, un par to mēs arī esam runājuši vēstulē no 2015. gada uh, februāra. Mēs esam vairāk kārtīgi teikuši par uh, to, kā tiek ja, noregulēta piekļuva personas datiem, piekļuva no attiecīgo iestāžu puses, ka šos datus aizsargā starptautiskie nolīgumi un šos datus <clears throat> nedrīkst neierobežoti nodot. Mēs tālāk runāsim par šiem kontrakta līdzekļiem vai rīkiem. Šie kontrakta līdzekļi nevar būt stiprāki par starptautiskiem nolīgumiem. Bet um, mēs nevarējām atrisināt uh, šos um, konflikts arī piedāvā trīsinājumus māsu uzraudzības jomā. Mēs e, strādājām pie šī jautājuma, mēs no tā nevarējām atkāpties, un tāpēc e, grupā, 29. pānta grupā, pēc spriedumu publicēšanas mēs e, publicējām savu viedokli. Mēs uz uzskatām, ka nu, triju mēnešu laikā ir iespējams atrast risinājumu politiski, juridiski un pietiekami tehniski. Uh, tas ir saistībā ar uh, ASV. Mēs vēlamies, lai būtu nodrošināta datu aizsardzība no ASV puses tādā pašā līmenī, kā, kas atbilstu Eiropas standartiem. Uh, un šeit jāmeklē šis līgumiskais risinājums, kas būtu pieņemams arī Eiropas uzraudzības iestādē, lai varētu nokārtot šo masu uzraudzības jautājumu. Mēs uzskatām, ka, ja tiks uh, konstatēts, ka ASV sistēma neatbilst uh, Eiropas Savienības standartiem, uh, nedod pietiekamu aizsardzību, tad mēs uzskatām, ka ir nepieciešams eh, darīt kaut ko vairāk, jo šis jaunais drošā patvēruma nolīgums varētu dot labumu tikai tad, ja tas sniegtu pietiekamas garantijas, ja tas būtu saistoši un obligāts arī ASV publiskām iestādēm, kas grib attiecīgi piekļūt eh, informācijai, kur ir ietverti Eiropas pilsoņu dati. Gaidot komisiju um, sarunu beigšanos, mēs domājam par to, kā izmantot gan horizontāli, gan vertikāli visus esošos rīkus. Mums ir jābūt pragmātiskiem. Un jāņem vērā arī, kāds seks būs no šīs sprieduma e, grupa G29 e, rīkojas tā, it kā Safe Harbor pirmā versija neeksistētu. Un kāpēc? Tāpēc, ka šeit mēs uzskatām, ka tiesneša lēmums ir arī retroaktīvs. Iestādes eh, ir izstrādājušas arī paziņojumu šai ziņā, kas atspoguļo esošo realitāti. Mēs arī cenšamies informatīvo kampaņu koordinēt jo šeit radušies ļoti daudz jautājumu, jo īpaši no uzņēmuma puses, kas nosūta savus datus, un arī pilsoņi uzdod daudz jautājumu. Diezētā panta grupa e, arī nākos klajā ar mm, savu plānu attiecībā uz citiem e, rīkiem. Vai uzņēmumi izmanto šīs iespējas, šīs, šos rīkus, kamēr notiek situācijas pētīšana, un nedomājam, ka mēs varēsim ātri e, pārtraukt visu datu nosūtīšanas uz ASV, ja nav tiek, nenotiek tāda ļoti būtiska uzraudzības analīze. Jo mm, šeit no, no amerikāņu puses e, ir konstatējama arī vēlēšanās izvairīties no Eiropas normu neievērošanas. 2016. gada beigās e, ir arī termiņš, kad uzņēmumi varēs izmantot šos rīkus, un mums ir jāmeklē risinājumos, to arī otrā Atlantijas okeāna pusē, lai arī tur varētu izmantot šādus risinājumus. Ko mūsu darba grupa grib darīt ar šiem rīkiem? Lūk, e, mums ir arī darba plāns, e, un tas ir diezgan ambiciozs. Es gribētu nedaudz atgādināt šo iestāžu pilnvarojumu, cik lielā mērā tās var izmantot šos rīkus. Šodien tās ir iestādes, kas var arī a priori izmantot šīs iespējas. Šeit ir lēmums par datu nodošanu, pamatojoties uz eksistējušiem instrumentiem. Runājot par līgumiskām normām, šeit ir divas Eh, iespējas, ir ad hoc normas, un ir arī tādas klauzulas, ko apstiprinājusi ir Eiropas komisija. Un šodien mēs fokusēsimies uz otro gadījumu. Un mums šodien ir jāizsniedz datu nodošanas autorizācija, jo tāds lēmums ir arī no komisijas puses, un spriedumā arī par to ir. Uh, bet eh, ja ir arī tāda iespēja, ka datu aizsardzības iestādes noraida datu nodošanu. Eh, tas notiek tādos gadījumos, ja eh, datu saņemošās valstis ar savu likumdošanu liek datu sūtītājiem no Eiropas atkāpties no garantijām, kas tiek sniegts bet šeit ir nepieciešama arī demokrātiska uzraudzība. Un nedrīkst arī izmantot šos rīks, ja importētājs attiecīgi nerespektē savus um, <clears throat> pienākumus saskaņā ar nacionālo likumu. G29 grupas priekšsēdētāja ir nākus klajā ar nolūku veikt noteikts pasākumus, e, piemēram, cik lielā mērā ASV ir piekļuve Eiropas e, Savienības aizsargātajiem datiem un kas attur otru pusi no Eiropas likuma ievērošanas. Un šāds izvērtējums ir jādara uh, ievērojot arī šos kritērijus, uz kuriem norādījusi ir tiesa. Šeit ir ideja arī noteikt, kādas atkāpes būtu pieņemamas demokrātiskā sabiedrībā un kas ir nepieciešams, lai īstenotu šo spriedumu. Notiek arī šī analīze Eiropas parlamentā un ir arī rezolūcijas, kas mums ļoti svarīgi, un mēs noteikti gribam to izmantot arī mūsu darbā. Un e, runājot par šo pirmo punktu, mēs e, cenšamies arī strādāt pie tā, lai šo datu e, nosūtīšanai nebūtu šķēršļi. Un šeit ir jāņem vērā arī nacionālās iestādes. Nevienmēr šīm nacionālām iestādēm ir iespēja izvērst um, pilnīgu kontroli, un tāpēc mums ir jāpadomā par to, kādā veida e, šo a priori kontroli iestādes varētu realizēt un kā, tas varētu, kā tās varētu kontrolēt šo situāciju arī a posteriori pēc datu nodošanas. E, tālāk e, par to, kā nacionālās sūdzības tiek izskatu, izskatītas, vai tas ir darīts koordinēti. Kontrolas rīcības un arī sankcijas kādā veidā tiek izskatīts Eiropas sūdzības nacionālā kontekstā. Un tas, lai atkal izvērtētu to, kā esošie rīki tiek īstenoti, varbūt kaut kas ir nepieciešams, lai to labotu vai pielāgotu, jo mums ir arī noteikts kontraktu līgumiskās normas, kas regulē masu uzraudzību, un ir uh, jāstrādā arī ar atkāpēm. Ir rīki, kas izriet no līgumiem, kādos var izmantot konkrētos gadījumus specifiski, un ir jāprecizē, ka šos rīkus nevar izmantot. Un, lai to darītu, jāiesaista visi iesaistītie, un grupas vadītāja ir izlēmusi organizēt uzklausīšanas. 29. novembrī būs viena tāda. Vandenbits no Eiropas tiesas būs šajā uzklausīšanā, kas paredzēta 29. novembri, un vēl mēs gribam tur iesaistīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas Un šeit mēs redzam, kā tiek ļoti labi mobilizēta pilsoniskā sabiedrība, kad tiek pieņemts ļoti būtisks Eiropas pilsoņiem lēmums. U uzņēmumi un uzņēmumu pārstāvi arī jāuzklausa. Uzņēmumi arī izjutīs šīs spriedumas sekas un tāpēc viņi ir jāiesaista, lai izvērtētu šos riskus, kas ir saistīti ar personu datu izsūtīšanu ārpus Eiropas Savienības un kāda ir nepieciešama šo datu sūtīt. Mēs runājam par atbildību un uz riska balstītu pieeju. Tāds ir Eiropas koncepts. Bet varbūt šis koncepts ir arī diezgan izplūdis, tas ir seko anglosaksoņu terminoloģija, tomēr mums ir jāstrādā saskaņā ar šo spriedumu. Tas ir proaktīvs uh, tāds risinājums, tiešām uzņēmējiem ir jāņem savas atbildības daļa, attiecī, uh, un arī mēs domājam par šo uh, spriedumu, kā tas atspogļosies uz Safe Harbor un citiem līdzīgiem gadījumiem. Ir jābalstās uz cilvēku pamatiesību hārtu, mums jāievēro drošības normas, noteikti ir jāņem vērā arī nacionālie tiesību ietveri, jāsaskaņo rīcība ar starptautiskiem nolīgumiem PNR un, un tā tālāk. Un jānokārto arī plašākā ziņā datu nodošanas juridiskie jautājumi. Un tad, kad mēs organizēsim uzklausīšanas, uh, Mums ir jāņem vērā arī starptautisko nolīgumu konteksts. Un, protams, šis spriedums arī ir jāņem vērā. Redzēsiet, ka mūsu darba kārtība ir ļoti eh, tāda mobilizēta, ņemot vērā eh, šo spriedumu. Un mums jādomā par to, kāda ir mūsu loma, garantējot cilvēku privāto dzīvi un arī aizsargājot privātos datus. Eh, kontrolē ir jābūt neatkarīgai un attiecīgiem rīkiem, kā nodrošināšana neatkarība un aizsardzība, tas būtu jālasa direktīva. 2016. Eh, gada janvārī mums ir paredzēta atkal eh, sanāksme, kur mēs konstatēsim, vai rīki ir bijuši liederīgi. Un tad izdarīsim secinājumus. Lūk, tāds plāns nākamajiem trim mēnešiem, un par to mēs gribējām šodien runāt. Mums ir liela izaicinājuma visiem ieskaitot arī iestādes, Eiropai jāsaglabā uzticamība, jāsargā vērtības un jāiet uz priekšu vienotā solī. Mēs ļoti ceram, ka kopā ar jums, ar parlamentu, mēs varēsim organizēt labu viedokļu apmaiņu par šo ļoti komplicēto tematu. Mūsu mērķis ir kopīgiem spēkiem rast kopīgus konstruktīvus risinājumus. Liels paldies! Paldies, Reinal kundze, par jūsu izklāstu. Paldies par šo detalizēto stāstījumu, par šo ļoti komplicēto jautājumu. Un tagad es gribu dot vārdu Albrekta kungam, kas ir mūsu referents, bet es Albrekta kungu neredzu viņa ierastajā vietā zālē. Nu, tad es došu ēnu referentei Loristīnas kundzei vārdu lūdzu. Uh, Madam Chair, uh, this is. Uh... Sveicināti. Sveicināti, Rajāls kundze. Uh, paldies uh, par šo izklāstu un iepazīstināšanu ar šo lēmumu un visu procesu, kas ar to bija saistīts. Un uh, tā kā mēs strādājam pie datu aizsardzības uh, regulas, tad mums tas ir ļoti noderīgi. Un daudzos rakstos Eh, daudzos pantos mēs esam ņēmuši vērā lēmumus eh, un normas. Eh, trialogu gaitā, un tas veido tādu pamatīgu bāzi, kas nodrošinātu to, kā tiek ievēroti ļoti augsti personas datu aizsardzības standarti. Nu, kādas ir bāžas šajā sakarā? Nu, šī te augsta līmeņa aizsardzība tai ir jāatbilst cilvēku, tātad fundamentālām cilvēktiesībām. Un uh, praktiskajā dzīvē Uh, nu, mēs nevaram atrisināt šo te uh, problēmu, jo nacionālās drošības jautājumi ir ārpus mūsu uh, darba mandāta un vispār ārpus Eiropas Savienības kompetences. Un, eh, lai no, nu, šie te augstie standārti ir jānodrošina tādā veidā, lai jebkurš um, cilvēks Eiropas Savienībā baudītu tiesības uz pārsūdzību un tā tālāk, bet, diemžēl, dalībvalstu līmenī šis mm, tiesības netiek garantētas, un tā ir problēma. Un pēc katra trialoga mēs atgriežamies pie šīs problēmas, tāpēc mans jautājums ir tāds, um, kā mēs varam šo problēmu atrisināt, jo Jo šodien pat eh, mēs eh, bijām sanākuši kopā un runājām par to, ka, nu jā, kaut kas ir jādara. Piemēram, aplūkojot bēgļu situāciju un visas tās problēmas, kur policija no vienas dalība valsts, eh, policijas virsnieki tiek nosūtīti citu dalību valsts, lai piedarītu, piedalītos kādās kopīgās operācijās, nav īstas skaidrības, nav pamata, nav garantiju. Un tieši tādēļ šīs tiesas lēmums, nu tas šobrīd attiec uz citu valstu, uz trešo valstu, bet, eh, ja tas attiektos uz mūsu pašdalību valstīm, vai tad mēs ko varam lietas labā darīt? Paldies, Loristīnas kundze, Valskungs. Ja, vielen Dank für Ihre. Paldies eh, šeit par šo te izklāstu. Šķiet, ka drusku jānogaida. Uz ko? Vielen Dank für Ihre Darstellung. Jā, liels paldies par šo te izklāstu. Un es no uh, savas pieredzes un no jūsu analīzes esmu secinājis pavisam ko citu. Man liekas, tas diezgan šausmīgi, ka PNR datu nodošana, visi šie lēmumi, kas tiek pieņemti saskaņā ar dažādiem personas datiem, dažas ar dažādām iestādēm, uh, Um, arī vācu kolēģi ir sastādījuši dokumentu ar kaut kādiem 40 vai 50 punktiem, kur ir runa par šiem kopējiem datiem, kas tiek nodoti uh, saskaņā ar attiecīgiem lēmumiem, bet viņi apšauba uh, to šo datu nodošanas eh, likumību. Un šajā sakarā kādreiz bija tāda interpretācija, nu, kas ja komisija reiz ir pieņēmusi lēmumu par to, ka var apmainīt šos te ap apvienotos eh, datus, eh, tad jautājums eh, tagad, cik lielā mērā tas tagad attiec uz mūsu uzņēmiem un, kā tu teici, arī Eiropas Savienības tiesa par šo lēmumu, par tā adekvātumu. Un kāds pierādījums ir tiesa ņēmus vērā šajā kvanta lietā un kas ir šeit apšaubīts. Tātad vai e, šie te dati, kas Eiropas Savienībā tiek, izstā, e, tiek it kā aizsargāti, tiek nodoti ASV? un uz ko balstās datu aizsardzības, uh, direkti, datu aizsardzības direktīva, tātad šie principi tiek apšaubīti. Un gal galā um, arī kolēģi no Vācijas tieši pie tā ir nonākuši. Mēs tātad uh, runājam par šo uh, datu nodošanu un tas, man liekas, nav iespējams vairs pēc tādiem principiem kā līdz šim. Un tāpēc savā būtībā var būt, ka šis lēmums arī ir pareizs. Nu, un eh, no otras puses, man liekas, ka pārāk tālu iet šis secinājums, ka visi instrumenti, kas līdz šim ir darbojušies, tiek vienkārši izmesti ārā. Nākošais ēnu referents. Um, ich dachte, wir gehen nach den Fraktionen ab. Mēs domājam, ka mēs esam pēc pausām grupām, bet nu labi, brīnišķīgi. Es paldies, gribētu vēl pajautāt, jūs ļoti detalizēto paskaidrojāt, paldies par to, domāju, tas ir ļoti svarīgi. Uh, kā mēs saņemam tik precīzi informāciju, un mums, manuprāt, vajadzētu to vēlreiz paklausīties, lai precīzāk patiešām visu izprastu līdz galam. Gribētu uzdot skaidru jautājumu. Tagad pēc šī sprieduma, kas mums ir vajadzīgs patiešām, vai mums ir vajadzīga jauna, skaistāka, labāka, safe harbor, vai mēs esam saistot šajiem noteikumiem un standarta uh, klauzulām kaut ko varam iesēvēt. Tas ir izcinājums. Jūs vienmēr arī stāsties par par un pret. Varbūt jūs varētu ļoti skaidri pateikt, cik lielā mērā un kas ir nepieciešams. Tas ir viens punkts. Otrs punkts mums vēl ar vienu ir tādas uh, pamatīgas problēmas ar masu uzraudzību, kas atkal ir un turpinās un turpinās, un mēs mūsu politiskā grupa domā tā, ka vislabākais un jaukākais un brīnišķīgākais safe harbor, ko vislabāk var kontrolēt, arī vienalga, kurš to darītu, tas neko nedos, tik ilgi, kamēr dati, kas ir zem eh, attiecīgo eh, valstu kompetencē un to iestāžu kompetencē, tur vienalga varēs notikt tās lietas, kuras mēs nevēlamies. Un pēdējais punkts par ietekmi uz, eh, piemēram, PNR, TTIP varbūt jūs to varat detalizētāk pastāstīt, kur jūs tur saskatāt punktus, būs uzklausīšana, to jūs pieminējāt, tā noteikti būs svarīga, bet tomēr es labprāt gribētu šādu vispārīgākus aspektus par secinājumiem, par šo spriedumu. Kāda iezīmes atstās uz citiem likumiem, uz citiem nolīkumiem? Labprāt to no jūs puses dzirdēt. Paldies! Paldies! Varam tagad cīsā kundzi. Vielen Dank, Frau. Paldies priekšsēdētājiem. Es vēlētos eh, pateikties par eh, pārskatu par eh, aktuālu situāciju. Protams, tas ir skaidrs, ka jau kamēr netiek pārbaudīts, vai ir salīdzināma datu aizsardzība arī trešajās valstīs, protams, tik ilgi mēs nevaram pārnest datus, nosūtīt datus, tas ir jāpārbauda, vai un kādā formā ir jau pastāv attiecīgi datu aizsardzības līmenis. Jautājums arī par kontroli, kā to nodrošināt. Arī tas paliek svarīgs, kaut arī patiešām šeit ir divi līmeņi. Pirmkārt, parastā likumdošana un jautājums, cik lielā mērā uzņēmumi ievēro noteiktu standārtus. Un otrs ir jautājums par uh, izlūkdienestiem, kādus datus tie izmanto. Un, manuprāt, uh, tur jau ir Eiropas komponents, jo mūsu izlūkdienas arī tur kādreiz, eh, nu, sevišķi delikāti nedarbojas. Tagad tur jāpārbauda, kā, kam vispār kādas kompetences. Gribētu šeit jautājumu, kādu ietekmi tas viss atstāja uz noliekumiem, kā piemēram TFTP un uh, pasažieru datu da, uh, reģistri, un arī jautājums, cik lielā mērā tas viss iespējams, vismaz netiešā veidā, ietekmē tīri Eiropas noliekumu par pasažieru datiem. Uh, par lidojumu pasažieru datiem, jo kaut kādā var būt tā, ka tas, ko no tā iegūst informācija, ka ar to dalās uz trešajām valstīm, un cik lielā mērā tas būs skarts. Un eh, noteikti ir arī jautājums par to, vai nacionālā drošība ir tīri atsevišķas valsts jautājums, kas arī šajā kontekstā ir ļoti rūpīgi jāprabauda. Ir bijuši arī dažādi atzinumi par to izstrādāti, ka ņemot vērā šo aktīvo sadarbību ko izvērš dienesti un ņemot vērā globālos izaicinājumus, dalībvalstu drošība, tā, protams, vienmēr ir Eiropas dimensija. Jā, bet tas tāda piezīme malā. Tas jautājums, cik uh, lielā mērā šeit tiks skārtas arī šķietami Eiropas līgumi. Paldies. Sī, madam, Sīpēl, eh, mums jau ir. Paldies. Kirkapkungs ir tagad ar mums, un tagad došu vārdu Kirkapkungam. Kopavu kungam. Jūs arī esat referents no EKR grupas. Um, Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, ka nebiju šeit pašā sākumā, bet es ar lielu interesi iepazinos ar darba grupas uzskaitītiem punktiem. Un pagājušajā nedēļā man pārlaimējās būt ASV un uzklausīt kongresa uzklausīšanu uh, par safe harbor uh, jautājumu un par secinājumiem šajā lietā. Un mēs augstī vērtējam komisārs Juros darbu un cerams, ka viņa varēs nākt klajā ar attiecīgiem secinājumiem un drošības pasākumiem lai uh, varētu turpināt uh, šīs tiesniecības attiecības ar PSV un Eiropas Savienību. Bet man ir daži jautājumi par spriedumu. Pieņemot, ka tiek panākts apmierinošs secinājums. Cik lielā mērā šis spriedums var tikt pārskatīts, vai arī spriedums tiek īstenots, vai to pārņem kaut kādi notik, notikumi, vai vispār ir kaut, kāds, kaut kāda procedūra Eiropas Savienības tiesā tālākai apelācijai, apstrīdēšanai, vai vispār kaut kādam darbam tālākam ar šo spriedumu. Izskanēja vēl viens komentārs par to, ka ir alternatīvas gadījumiem, ja safe harbor nav pieejama tad vai tas nevar kaut kādā citādā veidā ietekmēt dažāda veida uzņēmumus, jo, kā es saprotu, kaut kādi a, alternatīvi risinājumi ir, bet ne, tie nevienmēr ir pieejami vai piemērojami ļoti lieliem uzņēmumiem, kas var atļauties a, realizēt prasītos stingros pasākums. Tātad, ko tad grupa īsti darīs? ja šī lieta turpināsies tādā pašā virzienā, kā tas pašlaik ir, saskaņā ar vienošanos, un vai tā būs prioritāte. Thank you. Thank you, Mr. Kirkop, and now Mr. Paldies, Kirkopa kungs, Agilāra kungs. Thank you. Jā, paldies, es eh, varu tikai augsti vērtēt eh, prezentāciju un analīzi par eh, to, kādas sekas būs šim Eiropas Savienības tiesas ļoti svarīgajam eh, spriedumam. Un jūs šeit esat pamatot iemeslu dēļ, jūs pārstāvat 29. pantu darba grupu, un šis pants rāda, ka direktīva un datu aizsardzība joprojām eksistē un ir dzīves. Bet man ir žēl, jo es gribētu, lai eh, šī direktīva jau būtu aizstāta ar pilnīgi jauno datu aizsardzības pakotni, kura gan vēl atrodas izstādes stadijā. Taču tā kā līdz šim mums šīs pakotnes vēl nav, lai gan mēs pie tā strādājam ne nu jau vairākus gadus, datu aizsardzības direktīva, vecā direktīva joprojām darbojas un jūs pārstāv darba grupu, kas pārstāv dalību valstu pārstāvis eh, no visas Eiropas Savienības um, ikdienas eh, darbā, kas dina, ikdienas darbā uzraug šīs direktīvas īstenošanu. Un lūk, šis ir punkts, ko es gribēju iekļaut šajā diskusijā. Es atbalstu visu tās bažas, ka te viss, kas te izskanēja, bet mans mērķis ir um, dzirdēt vairāk par uh, ietekmi uz visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, jo uh, šis spriedums neskar uh, tikai divpusējās attiecības uh, starp ASV un ES caur Safe Harbor lēmumu, uh, kuru padome apstiprināja un uh, savukārt Eiropas Savienības tiesa uh, atklāja savu lēmumu Eh, tas, protams, regulē ES attiecības ar trešām valstīm. Attiecībā uz šo Eiropas Savienības tiesas interpretāciju, eh, kas uzskat, tā pamatiesību hartu uh, par eh, neatraujamu Eiropas uh, Savienības darbības līgumu sastāvdaļu. Tā ir, konstitucion... tas ir, konstitucion... tā ir daļa no konstitucionālā Eiropas Savienības pamata. Bet tas skar arī Eiropas Savienības dalību valstu juridiskās sistēmas, pašmā juridiskās sistēmas, kas 29. panta darba grupā ir pārstāvēts. Un tāpēc es gribētu zināt, kā jūs, eh, kāda jūsuprāt ir šī te analīze par ietekmi uz eh, dalību valstu sistēmām, proti uz datu eh, nodošanu, uz datu transfēriem saskaņā ar saviem standartiem. Kādā veidā tie tiks pārskatīti šī uh, lēmuma gaismā, kas ir daudz uh, tāds uh, ambiciozāks nekā visi lēmumi līdz šim, un kāda jūsuprāt būs ietekme ne tikai uz datu nodošanu, bet arī uz datu aizsardzības standartiem, jo tiem tie tagad tiks ar vien vairāk, mm, teiksim, pētīti un pētīti tieši eh, cilvēktiesību, eh, pamatiesību hartas eh, griezumā. Un kā tas ietekmēs dalību valstis un šo te uzraudzības praksi, jo šī uh, tāda praksa pastāv dalību valstīs, bet šis spriedums ir saistošs vai ir kāda konkrēta dalībvalsts, kas tiks e, īpaši uzraudzīta saskaņā ar jūsu zināšanām par to, kādas prakses tiek piekoptas Eiropas Savienībā. Vai tiešām mums ir par kādu valstī īpaši jārūpējas? Un tad, kad mēs runājam par privātumu, vai mums par to kādā ziņā būtu īpaši jāsatrauc. Paldies! Uh, Paldies, uh, Agilēra kungs! Bet pirms došu jums vārdu, uh, es gribētu pēcies pie padomas vai pie komisijas pārstāvjiem, vai kāds grib izteikties komisijas pārstāvjiem, lūdzu, vispirms var būt vārds. No padomas. D'accord, alors vous donne la parole, madame Reinal. Došu jums vārdu, Rainal kundze. Vispirms es gribētu jums pateikties par visiem šiem jautājumiem, kas parādīja patieso interesētību un arī vajadzību mainīties ar viedokļiem šajā jautājumā. E, tas, man liekas, ļoti svarīgi, cevišķi, ja mēs runājam par šo jautājumu, kas ir ārkārtīgi sensitīvs. Mēs ar to strādājam kā 29 grupā, bet vēl ļoti svarīgi ir arī diskutēt, mainīties ar viedokļiem, tāpēc liels paldies par šiem jautājumiem un ļoti bagāto diskusiju. Ja man e, tieši kronoloģiski vajadzētu atbildēt, tad pirmais jautājums, e, pirmais jautājums ir e, saistīts ar dalībvalstu nacionālās drošības jautājumiem. Tas gan ir ārpus institūciju kompetences, tas, par ko jūs runājat. Tiešām tā ir grūti, ar kurām mēs sastopamies un par ko esam runājuši arī G29 grupā, tad, kad mēs arī vedam sarunas ar saviem līdzīgajiem. Nu, tad, kad mēs runājam par šiem informācijas un izlūkošanas dienas informatīvajiem dienestiem, ir noteikts iestādes, kuram ir varbūt plašāka kompetence, tiem ir šaurāka. Un tiešām šādas dažādas kompetences ļoti bieži arī kavē e, lēmumu pieņemšanu šajos e, jautājumos. E, piemēram, KNIL līmenī mums ir de, jaunā direktīva, kas saistā 95. direktīvu par šiem izlūkdienestiem, un mēs par to esam runājuši, esam iesaistījuši arī valdību pārstāvis, bet nevienmēr knil līmenī mēs Eh, esam saņēmuši informāciju par šiem failiem. Ir arī gadījumi, kad mēs eh, Cenilā neesam saņēmuši informāciju. Gadījumos informācija ir saņemta, tad mēs arī sniedzam savu atzinumu attiecīgu, ja nav, tad nav. Nekā. Mm, tā tad Cenil vai Knil arī kontrolē. Eh, tad, kad mēs to varam darīt Un vēl mēs uzskatām, ka mums šādās ziņās pietiekami labi rīki mūsu rīcībā, un mēs varam arī rīkoties. Mums ir arī Knila priekšstādātāja, viņa strādā arī G29, un arī nacionālā līmenī mēs kopā esam pieprasījuši, lai a priori un a posteriori Knil būtu lielāks pilnvars šajā jautājumā es gribēju arī pastāstīt par Francijas sistēmu un netiesās piekļuves sistēmu. Um, un šeit uh, tiek nodrošināta arī piekļuve sabiedriskiem dokumentiem, arī zināmiem izlūkošanas datiem, un caur šo te sistēmu pilsoņi var griezties uh, CNILā, lai saņemtu attiecīgo informāciju un arī pārliecinātos, ka dati ir apstrādāti drošā veidā un saskanīgi ar likumu. Bet tas arī viss, ko mēs varam izdarīt mūsu komiteja. ir jārunā par dažādu kontroli, arī attiecīgas uzraudzības iestādes veidošanu. Es varu runāt tikai par Francijas sistēmu, es nevaru par visām nacionālām sistēmām izteikties, tas ir sarežģīti, bet tiešām ir jāharmonizē šīs kontrols un arī prakses Eiropas līmenī. Uh, Un tādā ziņā G29 grupa eh, cenšas arī izpētīt šīs dažādās nacionālās sistēmas. Mēs eh, cenšamies arī salīdzināt un kontrolēt un redzēt, kas ir iespējams pilsoņiem nacionālā līmenī. Tāda taču notiek. G29. par šo spriedumu, ka varētu būt arī pārāk plaša interpretācija. Un par šo juridisko ietvaru Eiropā. Šeit es gribētu izcelt divas lietas. Mēs nevaram teikt, ka šodien, ka šos rīkus nevar vairāk izmantot. Mēs sakam, ka vienkārši ir jāveic esošo rīku analīze, lai saprastu, vai šie esošie instrumenti tiešām piešķir pietiekamas garantijas. Un kāpēc? Te juridiskā atbild vispirms ir ceturtais pants kontrakta klauzuma, un tur ir rakstīts, ka ja kāda iestāde noliedz datu pārraidi, tad notiek atkāpe no Eiropas tiesībām, un tas ir uh, kaut kas tāds, kas skan, skar kontraktu klauzulu. Un šeit mēs redzam arī līdzību spriedumu tekstā. Un e, ņemot vērā tiesneša viedokli par to, kas ir demokrātisks sabiedrība elektrībā, un mums jāskatās atkal, vai esošie rīki mums dot pietiekamas garantijas. 92. 3. Spriedums attiecīgi mēs skatāmies, kā tas saskan ar amerikāņu likumdošanu. Un jānosaka ir kriteriji vai attiecīgā juridiskā sistēma ļauj arī respektēt Eiropas da, likumdošanu, tad, kad dati no Eiropas tiek nosūtīti uz ASV. Mēs nevaram uh, noliegt visu datu pārraidi uz ASV. Mēs tiešām apzināmies, kāda ietekme ekonomiski un citādi izraisīs šāda rīcība. Un tāpēc arī ir šis triju mēnešu pārejas periods, kas ļauj uzņēmumiem padomāt, kā izmantot šos rīkus, bet tomēr ir arī risks sakarā šo rīku izmantošanu. Mums ir jābūt ļoti realistiskiem, bet jāskatās, kā citus instrumentus ietekmēs šis spriedums ko mēs varam šodien teikt. Mēs ļoti nopietni, ļoti cītīgi studēsim juridisko ietvaru un arī atkāpes un skatīsimies, kā darbosies šis ceturtais pants. Tas ir otrais punkts. Par trešo punktu. Kas mums ir nepieciešams? kas jums ir, ne, mums ir nepieciešams? Tas ir jautājums, ko mēs uzdodam arī sev. Kā jau es teicu, jau ir vairākus gadus, gadu 29 grupā diskusijas par šo jautājumu un atbildes nav saistīta ar kontrakta instrumentiem. Jo kaut kādā momentā šie kontrakta instrumenti vairs neietekmē juridisko ietvaru. Ja šajā rīkā ir rakstīts, ka mums ir jārespektē gan standarti, gan arī fundamentālo tiesību harta, un ja šie E, e, rīki arī uzliek noteikts pienākums e, personam, kas saņem datus, tad no šī te pus, šīs te momenta importētais arī nerespektē Eiropas fundamentālās tiesības un arī visas šīs kontrakta klauzums. Tad Jūs varat rakstīt eh, visādos instrumentos visu, ko gribat, bet vienmēr ir zināmu normu hierarhija, kuras var noraidīt, un mēs zinām, kāda ir ideāla situācija, tomēr tā nav atbilde. Atbilde ir starpvaldību nolīgumu formā, jo tādā veidā ir arī konstatētas. Uh, grūtības noslēdzot ar ASV, lai normas būtu pietiekamas, mums ir nepieciešams tas, lai mēs ļautu arī šo datu importētājiem respektēt uh, Eiropas tiesības. Tad risinājums nav acīm redzams un nav arī vienkāršs. Un mm, noteikti jāņem vērā arī visu iesaistīto intereses, kas parādās šajā situācijā, un ir nepieciešams arī vest sārunas ar visiem gan ar uzņēmiem, gan ar pilsonisko sabiedrību. Jārunā par šīm te tēmām, jo galu galā mums ir jābūt tādam līgumam, kas visu sadarbību informācijas šādas jomā organizē. Un ir jāparedz arī datu izmantošana un atkārtot izmantošana. Mēs nevaram atkāpties no Eiropas tiesību normām bet šajās tiesību normās ir noteikti arī jā, jāiestrādā arī tiesas sprieduma normas, gan caurskatamība, gan pieeja tiesai, gan, gan da, dažādi citi kritēriji. Par tiem ir lēmis tiesnesis. Trešais punkts, tas bija ceturtais tagad PNR, TTP un kā tas ietekmē citus starptautiskos nolīgumus. Šeit es nedaudz vilcinos teikt kādus secinājumus, bet es gribu pasvītrot, ka šeit nav runa par secinājumu izdarīšanu, bet drīzāk par pārdomām. un G29 kā kontrolas iestāde uzskata, ka ir jāpārdomā par šo potenciālo ietekmi. Par alternatīvu. Un kādā veidā dažādi jaunie uzņēmumi ietekmēs līgumu vai vienošanos. Daļēji jau šo jautājumu esmu atbildējusi. Uh, kad runāja par garantijām, kas ir jāsniedz sakarā ar šo līgumu, lai ievērētu atkal šo spriedumu, lai nodrošinātu cilvēkam piekļuvi gan administratīvi, gan juridiski, proporcionalitāte, subsidiaritāte, caurskatamība. Uh, un tas noteikti viss ir jāatspoguļo garantijai, kas pavada katru informācijas masīvu, to nododot kaut kur citur, nosūtot tālāk bet es nevaru pilnībā visu pateikt par šo līgumu, bet noteikti jāņem vērā ir arī šis um, spriedums, kā arī visu judikatūru Eiropas kopienu tiesu un arī, arī hartas normas mums ir demokrātiska sabiedrība un tieši šādā līmenī arī G29 grupa darbojas Es eh, nevaru uh, tik daudz klāstīt tagad par to, kas jāliek iekšā līgumā, bet drīzāk par juridisko formu, ka, un tas ir patiesi jautājums, par ko ir jāpadomā. Tālāk. Kāda ir eh, citu dalībvalstu ietekme uz citām nacionālām sistēmām? Es jau daļēji atbildēju. Faktiski tas ir punkts, kas ir jāpatur prātā bet šodien mēs esam tikai sākumā, mēs esam izveidojuši mūsu būvlaukumu, un šis laukums un mūsu programma ir ļoti ambicioza un pat prioritora. Mēs strādājam ne tikai šo jautājumu, bet arī ar citiem. Tas ir steidzamīgs jautājums mūsu grupai. Mēs domājam, kā ietekmē šis spriedums arī citus lēmumus Un e, secinājumi vēl nav izdarīti, mēs vienkārši sakam, izceļam spriedumu svarīgumu. Un mēs nedrīkstam slēpt galvu smiltīs, bet jādomā par to, kas jādara tālāk. Mums ir vēl vairāk jāpadomā un vēl jau vairāk e, tieši par šo ietvaru, e, kā mēs sūtam datus uz ārzemēm Un visbeidzot eh, par to, vai šie rīki ir pietiekami, ņemot vērā visus šos spriedumu aspektus un arī kriterijus, ko noteica tiesnesis. Paldies, Rainels kundze, vēl vienreizi par visiem šiem skaidrojumiem, par šo informāciju, ko mēs saņēmām. Eh, sekretariāts man teica, ka G29 grupas pārstāvis varētu vēl ierasties pie mums janvāra beigās labi. Tādā gadījumā mēs arī paturēsim prātā visus šos jautājumus, skatīsimies, kā attīstās situācija. Lielas paldies! Un tagad, eh, kolēģi, mēs pārējām pie nākamā punkta. Tas ir 24. punkts. Eh, tā, tas ir ziņojums par progresu attiecībā uz nosacījumiem, kas regulē trešo valstu pilsoņus, studentus, pētniecības Eh, personas un tā tālāk. Un eh, šeit tas ir saistīts ar likumīgo migrāciju un jautājumiem par šo te likumdošanas instrumentu, ka sarunas šobrīd notiek par šo te jautājumu. Es došu vārdu Vikstrēmas kundzei, kas ir referente par šo dosie, un viņi mums paskaidros šo sarunu gaitu. Well, dear colleagues, it looks as if everyone is leaving the room right now, but uh, when I'm so happy to, to Jā, nu, eh, daudz tagad iet ārā mm, no telpas un man jāsāk uzstāties, bet es nekas esmu ļoti priecīgi, esmu dabūjusi atpakaļ šo te ziņojumu. Un pēc stundām ilgām sarunām un trialogos mēs esam tomēr panākuši politiskās pakotnes darījumu par visiem neatrisinātiem jautājumiem studentu un pētnieku direktīvā. Un Mēs gal galā trialogā nākošu nedēļu otrdien uh, saņemsim pilnu tekstu, kad par to arī būs jāvienojas, bet politiski vienošanās ir panākt. Tā kā šodien vēlējos izmantot šo iespēju un pateikties visiem, kas šajā darbā ir bijuši iesaistīti gandrīz trīs gadu garumā. Tā kā šis ir bijis gārš ceļš un man um, bija bail jums teikt taisnību, bet man liekas, ka tas ilgi vēl um, ceļos pa padomas gaitiņiem, līdz tas ierodzīs dienas gaismu. Mēs tiešām esam bijusi lieliska komanda no paša sākuma līdz pat beigām cīnoties par vieniem un tiem pašiem mērķiem. Un es vēlētos pateikties arī Eiropas parlamenta darbiniekiem un Lībe komitejai, īpaši Rosas kundzei par visu viņas darbu un arī manam asistentam Danielam. Tātad pateicība jums abiem. Un paldies arī par pacietību strādājot ar mani un par jūsu apņēmīgo darbošanos visu procesu laikā. Vēlētos eh, veltīt uh, pateicības vārdus arī komisijai par uh, viņu uh, pūliņiem visu laiku mums kaut ko skaidrot un rast radošas risinājumus, un arī padomēji prezidentūra laikā par sadarbību. Pašlaik tieši Luksemburgas prezidentūra ir tā, kas izrāda nu, tādu radošu pieju un lielisku sadarbību. Debates ir bijušas krietni saspringtas, bet eh, sadarbība ir bijusi konstruktīva. Eh, vēlētos eh, tādos plašos vilcienos paskaidrot, kas šajā pakotnē īsti ir. Šajā pakotnē ir milzīga pievienotā vērtība Eiropai. Un tātad tajā tiks iekļauti studentus, skolēnu apmaiņas grupas, prakšu, praksīzējošie studenti, stažieri un tā tālāk un noteikumi tiks atviegloti gan pētniekiem, gan studentiem, eh, gan pētnieku ģimenes locekļiem. Un eh, studentiem būs arī eh, paplašināta pieeja darba tirgumu. Mēs arī tagad veidojam sistēmu, kas nodrošina pētniekiem un studentiem palikt Eiropas Savienībā vismaz deviņus mēnešus pēc Eh, pētījuma projekta vai mācību eh, kursa pabeigšanas. Un, eh, ja viņi, piemēram, sāk savu uzņēmē darbību vai sāk strādāt, tad ir jāstāsta, lai mēs izmantotu šos talantīgos prātus Eiropā, lai mēs veicinātu Eiropas ekonomikas izaugsmi. Arī uh, viesauklis tiks iekļauts uh, šajos, uh, um, šajā te personu, šajās personu kategorijās uh, uz fakultatīviem nosacījumiem, bet uh, tā ir pirmā reize, ka, tiks, uh, ka viesauklis tiks iekļautas šajā ES satvarā. Uh, un tas viss palīdzēs mums veidot uh, labāku nākotni un uh, veicināt izaugsmi Un, lai nodrošinātu visas šīs pozitīvās lietas, mēs, protams, esam vienojušies sarunu laikā arī e, par noteiktiem drošības pasākumiem no dalību valstu puses, lai uh, izvairītos no uh, šo normu ļaunprātīgas izmantošanas un mums šķiet, ka ir nepieciešama arī virkne pasākumu, lai novērstu ļaundabīgas sistēmas izmantošanu. Mēs esam bijuši ļoti kritiski noskaņoti pret birokrātiskiem šķēršļiem, kurus dalība valsts tik ļoti vēlas. Bet beig, beigās mēs esam panākuši ļoti labu kompromisu risinājumu arī par visiem šiem elementiem. Un Un kā vienmēr ir kaut kādas daļas eh, tiesība aktā, kas mums patīk labāk un ir tādas, kas, ko mēs mīlam mazāk. Bet e, pozitīvi aspekti pā, ir pārsvarā. Un eh, gandrīz viss mūsu uzmanība šobrīd ir eh, pievērsta eh, sit, akūtās situācijas risināšanai ar bēgļiem, bet šīs dokuments parāda Eiropas Savienības institūciju spēku, kas nozīmē, ka jūs varat virzīties uz priekšu ar likumdošanas priekšlikumiem, kas ir saistīti ar likumīgo migrāciju, kas ir kaut kas tāds, kas jau rīt augstu tiks novērtēts Valetas samitā. Uh, Un vēlreiz vēlos pateikties visiem, kas ir iesaistījušies šajā procesā un darbā pie šī ziņojuma. Problēma mums paliek uh, kaut kādas uh, teksta daļas, kas ir jāpabeidz nākušai otrdienai, bet mm, nākam otrdien tas būs pabeigts. Un tad mēs svinēsim. Un vēlreiz paldies! Un vēlreiz paldies par šo pati, pacietību un interesi, ko jūs esat izrādījuši par šo failu. Paldies, Vikstrēms kundze! Diemžēl ēnu referents šeit nav. Vai ir kāds vēl kolēģis, kas vēlas izteikties? On va mm, passer <clears throat> au point suivant, c'est 25. 25. punkts. Un <clears throat> tālāk 25. Mm, punktā mums jārunā par procesuālajām garantijām bērniem. Un mēs esam gatavi uzklausīt arī par trialogu gaitu, kas notiks Strasbūrā 27. oktobrī. Tad, jā, paldies, paldies, ka devāt man iespēju. Ir trīs secinājumus par eh, pēdējo dialogu, kas notika par procesām garantiem bērniem, kuri aizdomās turēties apsēdus personas krimināla procesā. Es ceru, ka mēs kaut kādā varēsim iegūt tekstu, kas eh, būs pieņemams visiem. Trialogu sākumā mēs pieņemam lēmumu par to, ka vispirms vajadzēs runāt par tiem pantiem, par kuriem mēs domājam, ka varbūt, ka būs arī diskusijas, bet uh, par kuriem es domāju, ka ātrāk virzīsimies uz priekšu, un pēc tam uzmanību pievērsīsim tiem pantiem, kas prasīs ilgākas diskusijas un kur jārēķinās ar lielākiem sarežģījumiem un šķēršļiem. Iepriekšējā trialogā arī radās vairāk šķēršļi, jo kādreiz eh, tiek paustas nostājas, kas nebūtu nav atvērtas. Gribētu šeit teikt Luksemburgas prezidentu paldies par to, ka tā virz lietas priekšu un eh, padomus prezidentūra arī ļoti strādā, lai sasniegtu mērķi, lai sarunas varētu tikt pabeigts līdz gada beigām. Arī es kopā ar saviem darbiniekiem strādāju pie šie jautājumi, vēlētos pateikties visiem kolēģiem, arī ēnu referentiem, ar kuriem arī šodien vēlreiz tikāmies, lai sagatavotu nākamo trialogu, kas notiks 12. novembrī. Paldies arī visam sekretariātam, komitejā, kas mums atbalstīja šajā darbā, un tas viss ir ārkārtīgi sarežģīti šajā noslēguma fāzē. Man jāsaka, ka mēs, neraugoties uz visām grūtībām, varam būt apmierināti ar līdzšinu veikto darbu. Daudz pārdus mēs esam varējuši jau pabeigt. 15. 15. pāns, piemēram, par to mums ir izdevies eh, panākt uh, mazgadīgo tiesības, ka viņas pavada viens no vecākiem vai arī kāds aizbildnis, ne tikai sarunās, bet arī tiesas procesā, bet arī visa procesa fāzēs. Domāju, ka tas ir būtisks rezultāts. Bija iebildumi tikai no padomas puses. jo šī norma nebija paredzēta vispār tikai pieejā un sākotnējā komisijas priekšlikumā. Mums, mēs kā parlaments to iesniedzām un uh, to varēja iestrādāt. Tas pats attiec uz vēl vienu punktu, uz astoto pantu. Tur ir tā, ka papildus tiesībām uz medicīnisku izmeklējumu ir arī tiesības uz uh, atbalstu šajā procesā. Sākotnēji Eiropas komisijas priekšlikumā tas nebija paredzēts. Tas arī bija svarīgs rezultāts eh, labajam darbam, kas šeit ir ticis veikts no parlamenta puses. Un arī trilogā ir ticis veikts labs darbs. Ir vairāk punkti, kas vēl nav diskusijās atrisināti. Bet tomēr novietiek kopīga virzība uz noslēgumu, piemēram, 10. uz 12. pāns, tur ir garantijas eh, nepilngadīgām personām. kas atrodas izlūdzījuma vietās. Domāju, ka mēs varēsim panākt rezultātu, jo runājot par garantijām, tur pastāv vienošanās centieni. Uh, Tas būtu jātiecina uz visām brīvības atņemšanas pakāpēm, ne tikai uz cietumu. Pēc eh, pēdējiem tehniskajiem sanāksmēm, raugoties uz nākamajiem trilogiem, mēs noteikti atradīsim labu vienošanos arī privātu sfēras aizsardzībai nepilngadīgajiem un arī garantijām, kas attiec uz eh, nepilngadīgo personu uzklausīšanu. Sastajā pantā tur runa ir par tiesībām saņemt juridisku atbalstu. Otrajā pantā direktīvas darbības jomā. Ja runāju par nepilngadīgām personām, tu vairāk kāds esmu atkārtojusi, man ir ļoti ilga pieredze, pamatoties uz manu iepriekšējo profesionālu darbību. Ja tiek runāts par nepilngadīgiem, tad parasti domā, ka tas ir viss vienkāršāk, bet tas nebūtu tā nav, jo mūsu direktīvā uh, saskaramies šeit ar tādām grūtībām, kur ir eh, jāparedz garantijas, kam var būt izšķiroša nozīme un kuras pēc tam arī varēs iekļaut eh, atsevišķos procesos, kas ir pats arī pieaugušiem. Tas ir darbs, kur mēs ļoti strādājam. Sastajā pantā mēs atradām vislielākos šķēršļus. Tur runa par advokāta iesaistīšanu. Uh, īsti to apkopojot, gribētu teikt, ka būtiskās problēmas eh, izraisa padomas pretestība par obligāto atbalstu, ko sniedz advokāts eh, nepilngadīgajiem, un ka tiek eh, radīta sasaiste ar direktīvām par piekļuvi tiesām. Tas pats par sevi nebūtu problemātiski, bet sarežģīti ir tas, ka ir vesela virkne izņēmumu noteikumu, kas nav pieņemami direktīvā, kur tiek noteikti nepilnotības tiesības krimināla procesā, piemēram, un, protams, kā aizsardzība līmenis ir jāpalielina, jo mēs zinām, ka nepilnotības personas ir drīzāk uh, atkarīgas no šīs palīdzības sniegšanas un procesuālais garantijās, kur viņi ir apsūdzēto lomā, tur patiešām ir vajadzīga tāds uh, paplašināts aizsardzības līmenis. Mēs strādājam pie šī jautājuma ļoti nopietni, lai mēs sasniegtu mērķi ja mums tas izdosies, kā es to vēlos, arī attiecībā sesto pantu par tiesībām uz eh, advokātu, ja atradīsim tur labu risinājumu, tad eh, šādās standārta procedūras mēs mēģināsim būt elastīgi attiecībā uz citiem pantiem, ir īpaši uz atsevišķām normām otrajā pantā, vai mēs visu to varētu pabeigt, kā es vēlētos līdz eh, gada beigās trialogā. Tas noteikti būtu labs rezultāts, un tas būtu pirmā reize, kā Eiropā likumdošanas līmenī būtu šāda direktīva, kas attiecas uz eh, nepilngadīgām personām šajā sektorā. Un es domāju, ka tas noteikti ir arī svarīgi daudzām dalībvalstīm. Tas ir mūsu pienākums, mēs strādājam pie tā Un, kā jau teicu, mums 12. datumā ir paredzēts vēl viens trialogs un pēc tam vēl viens 25. novembrī Strasbūrā. Un tad vēl būs arī vairākas tehniskas sanāksmes un tikšanās ar ēnu referentiem. Kā jau teicu, mēs pie tā strādājam, mēs uh, aktīvi strādājam, lai varētu pabeigt trialogu darbu. Paldies! Merci beaucoup, madame Činiči, de votre discours. Euh, parce... Paldies par šo runu. Šovakar nav īpaši daudz kolēģi un mūsu komitejas sēde. Un šis jautājums par rezultātiem ir ļoti svarīgs. Jūs eh, teicāt, ka šāda veida likumdošana tiek virzīta pirmo reizi. Un būtu labi, jūs varētu varbūt rakstiskā formā iesniegt arī šo te informāciju, jo daudz deputātu nav. Un tālāk nākamais punkts ir par ziņojumu īstenojot Perikls programmu. Šī programma Perikls 2020. gadam ir tāda apmaiņas programma, kur galvenais ir cīnīties pret viltošanu. Šī programma ir izveidota 2014. gada lēmumu un paredzēts to īstenot līdz decembrim 2020. gadam. 13. panta 20. punkts. Tur ir rakstīts, ka komisija eh, gan padomē, gan parlamentam katru gadu stāsta par šīs programmas rezultātu. Un ziņojums, tagad, kas jau uzklāts, ir paredzēts darbiem, kas teikti 2014. gadam. Es došu vārdu komisijas pārstāvjiem, pēc tam ieinteresētajiem deputātiem. Lūdzu. Komisija vārds lūdzu. Uh, Paldies priekšsēdētāji par to, ka uzaicināt komisiju un dod mums iespēju prezentēt ziņojumu par Perikos programmas īstenošanu 2014 un nedaudz eh, varbūt eh, informācijas par šo te programmu 2020. Un centēš, centīšos iezīmēt vissvarīgākās eh, rīcības, kas ir realizētas 2014. gadā un uz priekšu. Mēs esam arī ar jums dalījušies datiem par to, kāds apdraudējums ir eiro viltošanai un Eiropas centrālā banka ir uh, fiksējusi lielāku skaitu viltotu eiro salīdzinām ar iepriekšējo periodu. Un ECB ir publicējusi apkopojumu, kas rāda, ka pāri par 40 tūkstošiem banknošu ir viltotas vai tās ir atklātas. Un tas ir uh, palielinājums par 37%, ja mēs salīdzinām ar, tūksto, ar 15. E, gada pirmo pusi. Tātad uh, e, šī, šī statistika ir pieauguša tendenci. Ja mēs runājam par monētām, tad arī šeit šie cipari aug. Uh, Nesen notika eh, Neapolis eh, ostā lielas eh, partijas arests pāri par 300 tūkstošiem uh, monētu, kas šķiet, ka nāca no Ķīnas. Jāsaka, ka uh, viltojuma kvalitāte pieaug īpaši, ja mm, tas attiec uz monētām. Viltotās monētas to elektromagnētiskā kapacitāte ir ļoti līdzīga īstām monētām. Ka, tas nozīmē, ka tās īstenībā arī ir ļoti grūti atpazīst dažādos automātos, kuro norēķināties ar monētām. Un banknošu drošības īpašības, uh, hologrammas un tā tālāk, kur vienkārši nopirkt internetā. Uh, ir e, Ķīnas e, websaiti, kas piedāvā e, šīs te hologrammu folijas par ļoti lētām naudām, kuras organizētā noziedzība var attiecīgi izmantot un ražot viltotas banknotes. Un dati par 2014. gadu rāda, ka 1,4 miljonus banknošu ir izņēmusi policija un tā kopējā summa nominālā ir 66 miljoni eiro. Un Eiropola ziņojums rāda, ka ņemot vērā faktu, ka pasaulē eiro ir visizplatītākā valūta, tā ir stabila valūta, tā kļūst arvien pievilcīgāka organizētās noziedzības grupām. Un līdz ar to vairāk tiek viltotas eiro banknotes nu, apvienojumā ar naudas apmazgā, atmazgāšanu un citām un tam līdzīgām lietām. Un, protams, ka tas ir apdraudējums, kas ir pastāvīgs, un tādēļ ir svarīgi, lai būtu attiecīga apmācība programma kā pērikls, mm, lai varētu reaģēt šiem apdraudējumiem no vairākām pusēm. Es likumdevējs ir pieņēmis direktīvu, tā ir apsvērst arī Lība komitejā 24.62, kas paredz uh, papildus aizsardzību pret eiro viltošanu, eh, piemērojot kriminālas sankcijas lai varētu šo procesu labāk kontrolēt. Un tas varbūt ilustrē par šo te fonu, ja mēs vispār runājam par um, viltošanu. Es runāju par Pereklus programmu, tad tā ir apmācība un apmaiņas programma. Uh, programma pat par sevi aizsāks tā darbība jau 2001. gadā, un tad eh, tas eh, tika uh, pagarināts uz 6. līdz 13. gadam, tagad ir 14. līdz 20. gada programma, kas aptver 7 gadus. Un, diemžēl, tikai 2015. gadā tā tika uh, paplašināta arī uz ne eirozonas dalību valstīm ar īpašu padomas lēmumu. Uh, kas tika pieņemts 2015. gadā. Tādēļ šīs dalība valstis nevarēja gūt labumu 14. gadā no šīs programmas. Mēs runājam par uh, finansējumu apjomu, kas ir 7,3 miljonu septiņu gadu periodam. Tas ir uh, ierobežots uh, finansējums, bet tomēr tas ir gana būtisks. Pērikla programma ir eh, modernizēta salīdzinot ar eh, savu priekšgājēju. Tur daudz vairāk eh, rīcību ir iekļauts. Monitoringa prasības ir arī aktualizētas, jo tagad daudz biežāk ir eh, jāziņo eh, interesētajām pusēm par Perikles darbībām. Viena no šādām pusēm neapšaubām ir Eiropas parlaments. Un tā ir prasība, kas ir noteikti 13. pantā, kā jūs to norādījāt. Un mēs tieši tā arī rīkojamies 2014. gadā. 14. gada būdžets, kas tika piešķirts Perikles programmai, ir apmēram 940 tūkstoši, 10 projekti tikuši finansēti, 6 projekti nāk no kompetentām uh, iestādēm Itālijā, Francijā un Spānijā, un es domāju, ka tas atspoguļo to, ka šīs valstis ir tās, kuras visvairāk skar uh, Eiropas naudas viltojumu, un tāpēc viņi visvairāk izmanto šos te, šo te finansējumu. Ir aizsākti četri projekti, uh, tos ir inicijējusi komisija, un tos uh, detalizētāku informāciju par tiem var atrast pirmajā ziņojuma pielikumā. Uh, rīcība ir par Tātad programmas ietver taktiskas informācijas apmaiņas, apmācības, Uh, īpaši jūtīgos reģionos un īpaši fokus uh, jomas. 14. gadā bija Latīņa Amerika, īpaši Čīle un Kolumbijā, kur tika izveidots uh, īpašais karstais punkts vilto, ap, viltojuma apkarošanai gan um, dolāriem, gan uh, eiro, un Arī Albānijā un Turcijā, kas tiek uzstīti par izplatīšanas reģioniem, notika pasākumi. 662 uh, eh, eksperti piedalījās šajos dažādajos eh, periklas pasākumos, un uh, dalībnieki bija gan no Eiropas Savienības, gan no ārpus Eiropas Savienības valstīm, bet vairums, protams, ka bija no Eiropas valstīm. Uh, profesionāli eh, pēc izglītības vai pēc profesijas gandrīz visi bija policijas darbinieki, bet arī eh, darbinieki no citām jomām ar citu izglītību un citām nodarbēm profesionālajā jomā, piemēram, no centrālajām bankām, eh, prokurori, tiesneši, of 2014 to summarize was indeed affected more uh, judge. Un ar vien vairāk uh, tiesnešu un uh, prokuroru piedalījušies šajos uh, procesos. Un uh, jāsaka, joprojām uh, tas ietver sting, tādu spēcīgu reģionālu sadarbības elementu, un uh, mēs nodarbojamies, piemēram, ar policijas iestāžu stiprināšanu šajā jaumā, teiksim, pa Kolumbijā Tā tad es jau minēju, ka Kolumbijā ir šādi karstie punkti, kur tiek īpaši lielā apmērā viltoti dolāri un eiro. Un tādēļ bija svarīgi tur veikt kādus pasākumus. Nu, ko vēl varētu zīmēt par 14. gadu? Pirmkārt, dažādu pasākumu diversifikācija, dažādošana, pētījumi, piemēram. Pētījumi iz izpētīt tātad šo te noziedznieku profils, kas tad iesaistās šajā vilsošanā, tālāk arī uh, uzlabotas drošības uh, īpašības, piemēram, eiro monētām, lai tās būtu grūtāk viltot. Uh, Konferences Frankfurtē ir būtisks pasākums, kas tika organizēta tā eh, plāno 14. gadā un organizēt šī gada sākumā kopā ar Eiropas centrālo banku un Eiropolu. Un tā apvienoja 170 ekspertus no 40 valstīm un pārsvītroja to, cik svarīga ir eh, starptautiskā sadarbība šajā jomā. Uh, jo galu galā valūtu viltošana ir starptautiska parādība, un tāpēc ir svarīgi uh, sadarboties ar uh, svarīgiem tirgus dalībniekiem, ar citu tādiem kā Ķīna, kas Ženēvas konvencija pagaidām gan nav ratificējusi. Tā ir ļoti svarīga konvencija no 1929. gada pār. Uh, e, valūtas viltošanas apkarošana visā pasaulē un uh, sadarbību starptautiskajā jomā uh, ieviešot valsts atbildības un aizsardzības principu, uh, un tas nozīmē, ka, dalība, ka konvencijas dalībniecēm ir jāaizsargā ārvalstu valūtu savā teritorijā tikpat lielā mērā kā savu nacionālo valūtu. Un sākot ar jaunās darba programmas īstenošanu 2015. gadam. Mēs apspriedām prioritātes eh, programmai kopā ar dalību valstīm, ar Eiropas centrālo banku, Eiropolu mm, un komisijas ekspertu grupu, kas specializējas eh, ciņā pret viltojumiem un galvenās eh, prioritātes tika identificētas un attiecīgas pasākumi un rīcības eh, tiks organizētas tajās valstīs, kas vairāk cieši no viltošanas eh, Dienvidaustrumē Eiropa, kas ir svarīgs izplatīšanas reģions. Un, protams, centīsimies uzlabot arī uh, sadarbībā ar trešām valstīm, īpaši Dienvidu Ameriku un citām, un e, cerams, ka nākotnē izdosies paplašināt sadarbību arī ar Ķīnu. Komisija pašlaik uzrauga 2015. gada darba programmas izmaiņu īstenošanu, rezultāti, ko mums tie būs, tā, protams, ka mēs e, par tiem informēsim padomu un parlamentu. Noslēgumā es gribētu teikt, ka Perikls programma joprojām ir ļoti svarīgs un efektīvs instruments e, cīņā pret e, valūtas viltošanu. Paldies! Paldies! Jūs jūsu ziņojums ļoti interesants, bet, diemžēl, daudz kolēģi nav zālē. Vai Džanīčī kundze, vai Agilāra kungs eh, kaut ko grib teikt? Vai jūs gribat kaut ko teikt? Džanīčī kundze. Jā, paldies. Sirsnīgi paldies komisijai par eh, šī jautājuma izskatīšanu. Tas ir temats, kas izraisa lielu interesi Un es ceru, ka es varēšu pievērsties šim jautājumam, jo tie visi ir ļoti svarīgi, būtiski jautājumi. Vajadzētu būt krietni vairāk laikam, lai to visu pārlūkot. Tas ir temats, kas uh, iesaista atšķirīgus aspektus, piemēram, to, kas attiecas tieši uz uh, drīzāk tehnisku daļu, un tad ir daļa, kas ir drīzāk juridiska Tur nepieciešama sadarbības starp dalībvalstīm. Ne tikai starp dalībvalstīm, bet arī starp valstīm, kurās rodas šādi viltojumi. Daudz tika runāts par viltojumiem, attiecībā uz monētām tas ir eh, ļoti sarežģīti pret to cīnīties. Varbūt tas ir liekas, ka vienkārši tie, eh, tiem, kas eh, ir viltušana speciālisti, viltot eiro. Vai ir kaut kas tāds specifisks attiecībā arī uz naudas zīmēm? Man interesē arī policijas iestāžu sadarbība izmeklēšanā, bet arī krimināla vajāšanas sadarbībā, ne tikai ar Eiropolu un Eirojust kriminālu vajāšanas fāzē, bet arī dalībvalstu sadarbībā atsevišķu dalībvalstu vai Periklis programmā. Tur ir paredzēts kaut ko īpašu, vai tur ir arī kaut kas vēl, ko varētu paredzēt, piemēram, apmācība tiem, kas ir strādā šajā sektorā policijā tieslietu jomā varētu pievērst īpašu uzmanību, jo problēma ir palielinājusies. Jautājums, vai sadarbības līmenis ir pietiekams? Vai to varētu vēl palielināt? tīpaši attiecībā uz izmeklēšanu un pēc tam krimināla vajāšanas pasākumos. Sinon, euh, vous avez reçu beaucoup de, de questions de, par Madame Chinichi. Je vous donne la... Tiešām daudz jautājumu uzdevu Činičī kundze. Es došu jums iespēju atbildēt. Paldies. Um, um... Jā, es esmu ļoti priecīgs, ka jūs uzdevāt šos jautājumus par šo tiesisko sadarbību. Un tieši tāpēc arī Perikles rīcības ir vērstas uz sadarbību starp tiesas iestādēm. Šeit ir Perikles finansētas darbības, arī darbinieku apmaiņa, arī tiesa iestāžu iesaistīšana sadarbības programmā. Piemēram, notika arī uh, konference Frankfurtē, CB ēkā. Uh, tur piedalījās ļoti daudz prokuratūru pārstāvi, <clears throat> arī tiesu dažādu pārstāvi, um, kas pārstāvēja ne tikai Eiropas Savienības darbību valsts, bet arī Peru un Kolumbiju. Un mums ir nepieciešama <clears throat> šāda starptautiskā sadarbība arī tiesu starpā runājot par sadarbību starp policijas iestādēm, mēs esam ļoti priecīgi um, par to, ka karabinieri kungs ir organizējis arī personāla apmaiņu ar daudzām attiecīgām iestādēm arī no Rietumbalkāniem, no Albānijas un tad tas ir ar nolūku iegūt praktisku pieredzi un apmācību sadarbības, jo mums ir tehniska un ta taktiska sadarbība. Jā, mums ir arī Nacionālo centrālo biroju sistēma, kas ir jāizveido katrā dalībvalstī, lai aptvertu pilnīgi visas uh, valstis. Jo mēs uzskatām, ka tiešām ir jāveicina starptautiskā sadarbība visādā ziņā. Jā, tiešām tā ir viena no prioritātēm periklī. Un mums ir jāizmanto visas šīs rīcības, lai uzlabotu arī izmeklēšanu gan tehniski, gan juridiski. Paldies, Nora kungs. Un mēs esam nonākuši kolēģi pie pēdējā punkta mūsu darba kārtībā. Tā ir tāda <clears throat> procedūra, kas arī mūsu komisija, komitejai jāapspriež. Džambarska kungs ir komisijai uzdevis divas jautājumas. Pirmais 18. jūnijā 2015. Nu, gadā ir iesniegts šis jautājums, un otrs jautājums ir iesniegts 2. jūlijā arī 2015. gadā. Līdz šim brīdim mēs vēl neesam saņēmuši atbildi no komisijas. Džambaski eh, kungam eh, nebija iespējas pie mums atnākt, lai piedalītos šajā apspriedē, un tāpēc es došu vārdu komisijai eh, komisija lūdzu paskaidrojiet, ko tas viss nozīmē un kas tā ir procedūra, kāpēc Džambarski kungs vēl joprojām nav saņēmis atbildi. Kas uh, runās no komisijas puses? Thank you, Madam Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbildēšu komisijas vārdā. Vispirms, uh, lai paskaidrotu, ka saskaņā ar mūsu informāciju uh, Eh, informācija un eh, atbildes ir nosūtītas uz šiem abiem jautājumiem. Pirmais jautājums par 10, numuru 10665 ir nosūtīts 10. Eh, oktobrī un 9971 21. oktobrī. Un saistībā ar pirmo jautājumu atbilde, par kur atbilde tika nosūtīta 2. oktobrī, ko tad komisija eh, šeit ir norādījusi. Tā ir norādījusi, ka jautājumi, kurus cienījamais deputāts ir uzdevis, Tātad jautājumi, uz ko ir balstīts, eh, vispār šie jautājumi ir balstīti, tie ir balstīti uz Itālijas premjera uh, eh, interviju pirms relokācijas priekšlikums uh, tika pieņemts. Tātad tas tika balstīts uz pieņēmumu, ka padome nespēs panākt vienošanos par 40 tūkstošu uh, personu uh, relokāciju, bet e, rezultāts tika panākt, vienošanās e, tika panākta padomē 29. jūlijā un 14. septembrī formāli apstiprināta, tā kā tālāka vienošanās par 120 e, tūkstošiem personu tikta panākta 2. septembrī. tā kā nebūtu komisijai uh, nekādas jēgas turpināt kaut kādas spekulācijas par pasākumiem, kurus itāļi būtu varējuši apspriest eh, gadījumā, ja būtu bijusi tāda situācija, kāda tā nebija. Nu, lūk, tāda ir šī atbilde pēc būtības, kur mēs esam snieguši. Vai pāriet pie atbildes uz nākamo jautājumu? Jā. Ja? Otrais jautājums ir saistīts ar situāciju Bulgārijā un cienījamais deputāts ir lūdzis eh, Bulgārijai tādu pašu attieksmi atbalstu kā Grieķijai un Itālijai, tad, kad runa ir par eh, komisijas relokācijas priekšlikumiem. Mm, bet mūsu atbildē ir norādīts, ka situācija Bulgārijā uh, pašlaik ir nesalīdzināma ar situāciju Itālijā vai Grieķijā, īpaši, ja mēs runājam par uh, nelikumīgo bēgļu skaitu, un šai sakarā es varu norādīt mm, uz to, ka visjaunākie dati, kas mums ir par uh, nelikumīgiem imigrantiem, nelegāliem imigrantiem Bulgārijā, uh, starp janvāri un novembri šajā gadā sasnieguši kādus 26 eh, tūkstoši cilvēku, kas eh, cenšas eh, pāriet Bulgārijas valsts robežu. Un tas nav salīdzināms ar daudz lielākiem cipariem, kas raksto situāciju Itālijā un Grieķijā. Nu, Grieķijā šis skaits ir kaut kādi 630 tūkstoši un Itālijā 140 tūkstoši, tā kā šie cipari ir nesalīdzinām lielāki. Un, protams, kā komisija turpina uzraudzīt situāciju arī Bulgārijā un visās dalību valstīs un ir gatava uh, paredzēt, uh, piedāvāt līdzīgu pārvietošanas mehānismu uh, ja uh, tāda ārkārtas situācija, kāda ir izveidojusies Itālijā un Grieķijā, uh, parādītos arī kaut kur citur. Thank you. Merci, uh, monsieur Džambaski Nepelā, Sonson. Džambaski kungs nav šeit, uh, bet asistents ir Vai jūs varētu lūdzu pierakstīt to, ko teica komisija, nodot Džembaska kungam? Paldies komisija. Ehm, tad 16. novembrī būs nākamā sanāksme Briselē. Mēs beidzam šo sanāksmi. Visiem jauku vakaru. Thank you.